we can overrun. Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's. Uh... Labi. Sāksim sanāksmi. Es uh, varu aizņemt mazliet laika ar priekšādātās paziņojumiem, līdz uh, deputāti ieņem savas vietas. Vispirms pieņemsim darba kārtības projektu. Šķiet, ka neviens neiebilst, tad uzskatīsim, ka šī darba kārtība ir pieņemta. Priekšādātājs paziņojumi. Pirmām kārtām Informācija par trilogiem, kas turpinās, par uh, vienoto. On the single resolution mechanism, a fifth trial. Noregulējuma mehānismu. Vakar notika kārtējais uh, trilogs no pulkstens 15. līdz uh, gandrīz 8. Uh, vakarā. Uh, Pirmo reizi mēs spriedām par saturu, un sarunas bija ļoti garas ar Grieķu prezidentūru. Galvenokārt mēs spriedām par lēmumu pieņemšanas procesiem, 16. pants, un arī par citiem vienotā noregulumā mehānisma jautājumiem. Nākamais trilogs notiks trīs, par to tiks sniegta papildu informācija. Šķiet, ka nākamnedēļ Strasbūrā ir paredzēts trilogs. Maksājuma kontu direktīva, tad eh, notika otrais trilogs par šo jautājumu 11. februārī. Diskusijās mēs galvenokārt spriedām par piekļuvi pamata maksājumu kontiem un par direktīvas priekšlikuma aptvērumu. Uh, Panācām nelielu progresu, bet būs vēl vajadzīgas sīkākas detalizētas diskusijas, lai panāktu kompromisu par šiem jautājumiem. 28. februārī notiks trešais trialogs, un tur mēs spriedīsim par caurdzamības nosacījumiem, kā arī par kompetentajām iestādēm un par alternatīvo strīdu risināšanu un sankcijām. Tāpat arī man atgādināja, ka ir atlikta viedokļu apmaiņa par struktūrālajām modalitātēm Eirozonas pārvaldībai nākamajā sasaukumā. Mēs noteikti atcerēsimies, ka pagājušā ceturtdienas sanāksmē pēc vairāku deputātu lūguma mēs eh, vēlējāmies eh, atvēlēt laiku darba kārtībā šī jautājuma apspriešanai. Un pagājušā nedēļas beigās mēs to norādījām darba kārtībā un. Uh, Mēs eh, vēlējāmies organizēt šo viedokļu apmaiņu šodien, taču divi tautspartijas grupas deputāti norādīja, ka viņu grupai šis datums nav uh, akceptējams, tāpēc, ka viņiem ir sanāksme Krakovā un, protams, ka piedalās eh, Krakovā arī tādi deputāti, kuri vēlētos strādāt pie šī jautājuma. Tāpēc mēs skatīsim šo jautājumu nākam pirmdien 24. datumā Strasbūrā. Šis jautājums tiks iekļauts nākamās pirmdienas darba kārtībā pēc balsojuma par trojkas ziņojumu. Man arī jums ir jāatgādina, ka pēc šīs sanāksmes mums ir ap, apvienota Ekon un Lībe komiteju sanāksme, lai mēs balsotu par uh, otro uh, naudas atmazgāšanas daļu. Tas notiks uh, uh, pulkstens 12.34 Q2 zālē. Citu laiku mēs nevarējām šim jautājumam atrast. Tagad neliels starbrīdis. Nu, jo mums atnes kafiju. Okay, um, now we've got the important... Tagad uh, mēs esam atrisinājuši ļoti svarīgo kafijas jautājumu un uh, Es ar lielu prieku vēlos sveikt mūsu vidū Eirogrupas priekšsēdētāju. Viņš ir ieradies uz viedokļu apmaiņu un ekonomisko dialogu. Mēs spriedīsim par daudziem dažādiem jautājumiem, taču uh, darba kārtībā ir runa par uh, valstu specifiskajām rekomendācijām. Došu jums tagad vārdu ievadvārdiem un uh, informācijai par nesenajiem notikumiem, un pēc tam uh, deputāti varēs uzdot jautājumus. Katram jautājumam ir paredzēts piecas minūtes, tātad gan jautājumam, gan atbildē. Ja jūs izplūstat un jūsu jautājums ir ļoti garš, tad jums neatliek laika saņemt atbildi. Ā, man tikko pastāstīja, ka darba kārtība nav pareiza. Šeit ir runa par ekonomiskās pielāgošanas programmas īstenošanu Eirozonā un arī Eirogrupas darba programmā 2014. grabam. Bet jebkurā gadījumā šeit ir iekļautas valstu rekomendācijas. Lūdzu, desmit minūtes jums. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti. Šķiet, ka šis sajukums par darba kārtību varbūt eh, radās mūsu dēļ, tāpēc es tagad improvizēšu un skatīšos kādus jautājumus un uzdos. Man ir liels prieks tikties ar jūsu komiteju. Es uzskatu, ka 2014. gads būs izšķirošs gads. Ne tikai tāpēc, ka notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Arī Eirozonai šis būs ļoti svarīgs gads. Mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai konsolidētu ekonomisko atveseļošanos un tāpēc liels paldies, ka devāt man iespēju izskatīt šo situāciju, pastāstīt, kas pašlaik notiek, un arī par to, kādas ir mūsu nākamās prioritātes. Kopumā ekonomiskās izredzes Eirozonai uzlabojas, kā jūs zinat. IKP pieaugums Eirozonā ir atkal pozitīvs 2013. Eh, gada pēdējos trīs ceturkšņos, un eh, šīs ekonomiskās izredzes uzlabojas. Eh, ekonomiskā aktivitāte 2014. gada laikā pieaugs, un arī 15. gadā šīs tendences saglabāsies. Protams, daļēji tas saistās ar pieprasījumu pēc eirozonas eksporta, un ļoti patīkamas ziņas ir tas, ka pieaug arī iekšzemes patēriņš, kas sāka uh, spēlēt savu lomu izaugsmas uzlabošanā. Uzlabojas finansēšanas nosacījumi, tāpat arī ir panāks progress pie fiskālās konsolidācijas, un um, tam noteikti vajadzētu uzlabot pieprasījumu. Eirozonas vis, uh, vispārējais deficīts ir zem 3% 2014. gadā, tādas ir prognozes, un publiskās finanses visticamāk paliks ilgspējīgas. Valsts parāds ir samazinājies saistībā ar IKP uh, rādītājiem, un tas ir uh, tāds pirmais gadījums pēc 2007. gada, tātad pirmo reizi valsts parāds ir samazinājies. Budžeta politikas koordinācija Eirozonā šeit mums bija ārkārtas Eirozonas sanāksme, tā notika pagājuši gadu novembrī. Mēs vēlējāmies nodrošināt, lai visas dalībvalstis piedalītos koordinācijas procesā, kas ir uh, izklāstīts divpakas tiesību aktos. Mums bija tādas visapturējušas debates par budžeta plānu projektiem 2014. gadam šajā novembra sanāksmē. Un balstoties uz komisijas analīzi par budžeta projektiem, šāda pārskatīšana ir ļoti svarīga Eirozonai. Šādā veidā mēs nodrošinam atbilstību izaugsmas un stabilitātes pakta prasībām. Šajā procesā mēs nodrošinam, lai uh, Eh, valdības ņem vērā šos nosacījumus, gatavojot uh, savus budžeta projektus. Protams, mēs pievērsām īpašu uzmanību tiem budžetiem, kuri visvairāk riskē ar neatbilstībām. Dalībvalstis mums apgalvoja, ka tiks veikti papildu pasākumi vai arī jau tiek veikti pas, papildu pasākumi, lai šos riskus mīkstinātu. Struktūrālās reformas, manuprāt, neizbēgami eh, prasīs vairāk laika pabeigšanai, bet tās turpinās visā Eirozonā. Daudzās dalībvalstīs ir paveikts daudz darba, un nav nekādu šaubu, ka mūsu ekonomika kļūst konkurētspējīgāka un darba tirgus elastīgāks. Tāpat arī tiek jauktas dažādas barjeras, arī tiek uzlabota tā, nodokļa administrācija, tiek veiktas pensiju reformas gandrīz visās mūsu valstīs. Šīs struktūra reformas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmu visā Eirozonā. Es gribētu aicināt izvēlēties tādu kopēju pieeju attiecībā uz konkurētspēju. Koordinētas apvienotas reformas mums ļautu uzlabot pozitīvo efektu Tātad veids, kā mēs pašlaik rīkojamies finanšu pakāpojumu nozarē Banku Savienībā, ir eh, pareizais, un mums varbūt vajadzētu paskatīties, vai šāds darbības veids nebūtu piemērots arī citām nozarēm, tātad koordinēta rīcība. Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka, lai atvieglotu konkurētspēju un uzlabotu reformas, mums varbūt vajadzētu at atvēlēt vairāk laika budžeta reformām Uh, ja tiek mēģināts veikt dažādas reformas ātrā laikā. Tagad par dalībvalstu sasniegumiem. Tātad tās dalībvalstis, kas ir guvušas labumu no Eirozonas programmām. Pateicoties uh, šo pilsoņu, šo dalībvalstu pilsoņu smagajam darbam, programmas tagad sāk dot jūtamus rezultātus. Kopš mūsu pēdējās uzklausīšanas īrija ir veiksmīgi beigusi savu programmu, uh, ir pārstruktūrējis finanšu sektoru un ir īstenojusi ļoti ambiciozu deficīta samazināšanas plānu. Īrijas obligāciju peļņa tagad ir pirms krīzes līmenī un tiek arī uzlaboti finansēšanas nosacījumi. Ekonomiskā atvesaļošanās ir ļoti spēcīga. Spānijas palīdzības programma arī ir veiksmīgi pabeigta, finanšu nozares um, trūkumi tagad tiek risināti, un banku nozare ir ievērojami uzlabojusies. Tā skaitā ir uzlabojusies, arī uzlabojusies arī piekļuva finansējumam. Tiek veikta struktūra reformas un notiek arī budžeta konsolidācija. Šie sasniegumi ir ļāvuši ekonomikai uzlaboties un pieaugt, un ir uzlabojusies arī tirgus uzticēšanās Spānijā. Portugāle, kā jūs zinat, tuvojas savas programmas beigām. Programma vēl ar vien tiek veikta pēc plāna. Pēdējais pārskats norādīja uz Portugāles labajiem rezultātiem konkurētspējas uzlabošanā un arī eksporta uzlabošanā. Parādās arī citas atvesaļošanās pazīmes. Pagājušajā nedēļā Portugāle nodrošināja pilnu tirgus pārveidošanu, izdodot obligācijas, kas um, starptautiski ļoti pieprasītas. Grīķijā pat, ja vēl priekšā ir daudz darba, sasniegumi ir no, nu, ļoti ievērojami. Budžeta situācija ir ievērojami uzlabojusies, uh, pārpalikums uh, drīz tiks paziņots, uh, aprīlī Eurostat sniegs savus datus. Tekošā konta deficīts ir likvidēts pēdējo trīs gadu gaitā, un IKP uh, eh, rādītāji uh, visticamāk uzlabosies tad, kad notiks ekonomiska atvesaļošanās. Es ceru, ka pavisam drīz mēs redzēsim arī pārējos programmas datus, tik līdz programma būs, pabēgus, tik, būs pabeigta. Trojka atgriezīsies Atēnās eh, pavisam drīz. Kipras pielāgošanās programmā fiskālās konsolidācijas un struktūrālās reformas pasākumi tiek veikti šajā valstī, restruktūrizācija banku nozarē arī virzās uz priekšu, un balstoties uz trešo pārskata misiju, mēs redzam, ka makroekonomiskie un fiskālie dati 2013. gadam ir labāki nekā bija cerēts, un ir patiešām pat pozitīvi redzēt, ka finanšu nozara stabilizējas. Kopumā nesenie notikumi ir bijuši pozitīvi, un es domāju, ka tie apstiprina, ka mūsu stratēģija ir pareizā, un mums vajadzētu pie tās pieturēties. Bet, protams, vēl ar vien saglabājas ļoti lieli izaicinājumi. Pilsoņiem ir daudz jāstrādā, un mums ir arī jāskatās uz to, kas notiek eh, Eiropas Savienībā, proti augstais bezdarba līmenis ir neakceptējams, Struktūrālās reformas, kas tiek veiktas, nav pilnīgas, un uh, mums vajadzētu nodrošināt, lai tās uh, darbotos. Man ir vēl divas minūtes atlikušas. Mums vajadzētu Eirozonā uzlabot savu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. Galvenais mērķis, manuprāt, ir saglabāt Eiropas sociālo modeli. Kā jau es minēju agrāk, uzskatu, ka šajā jomā ir vajadzīga lielāka koordinācija. Jūs noteikti zināsiet, ka Banku Savienības pabeigšana Eirogrupai ir ļoti svarīga. Un tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu pilnīgu uzticēšanos finanšu nozarei. Kā jau jūs zināt, mēs pašlaik strādājam pie uzraudzības mehānisma sagatavošanas ECB pie tā strādā. Tāpat arī kvalitātes un riska testi tiek veidoti. ECB ir uh, publicējusi metodoloģiju, ko tā izmantos. Mums būs iespēja arī pārveidot, uh, pār, izvērtēt ESM mehānismu, tas notiks martā, um, balstoties uz tām īpašībām, par kurām mēs vienojāmies pagājušajā gadu vasarā. Attiecībā uz eh, stabilitātes mehānismu eh, tas ir Grieķijas prezidentūras kompetencē, bet es domāju, ka mēs varēsim turpināt strādāt pie kompromisiem, lai sarunas varētu tikt pabeigtas eh, labu laiku pirms parlamenta aprīļa sesijas. Uzskatu, ka šonadēļ mēs esam panākuši progresu. Mums bija īpašā ministru tikšanās par vienoto noregulējuma fondu jūsu komitejas deputāti bija klāt mūsu pirmdienas vakar sanāksmē. Mēs vienojāmies par vairākām ļoti svarīgām jomām. Tehniskais darbs, protams, turpināsies, lai sagatavotu vēl vienu īpašu ministru tikšanos, kas notiks martā. Visi dalībnieki pauda savu apņēmību mm, strādāt līdz mm, šai mārta sanāksmē. Es domāju, ka tas būtu viss. Paldies! Paldies! Lielas paldies arī, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Domāju, ka mums vakar bija pirmais veiksmīgais trialogs pēc lēmuma ļaut Grieķijas prezidentūrai būt elastīgākai. Patiešām žēl, ka mums, mēs to neizdarījām pirms četriem trialogiem, un tagad mums vajadzēs strādāties gan ātri. Uh, Es nezinu, vai mēs varēsim to pabeigt labu laiku pirms aprīļa sesijas, bet jebkurā gadījumā mums tas ir jāizdara līdz šai aprīļa sesijai. Varbūt neesmu pārāk liela optimiste. Tagad pirmais jautājums to uzdos tautsparties deputāts Padro Salba. Prasīd... Paldies, priekšsēdētāji. Es jums piekrītu, Kad jūs sakāt, ka ir redzama gaisma tuneļa galā, ka notikumi risinās diezgan pozitīvi, taču man uztrauc kredīti jautājums. Es domāju, mēs visi piekrītam tam, ka tad, ja trūkst kredīti, tad ir grūti konsolidēt ekonomisko atvesļošanos. Un mans jautājums ir tāds, vai mēs Eiropas līmenī darām gana daudz, lai nodrošinātu, ka kredīts tiešām ir pieejams galvenokārt. Uh, Eiropas dienvidu valstīm. Otrais jautājums par eh, banku tiešo pārkapitalizēšanu. Vai jūs varētu mums pastāstīt, vai eh, šī procesa priekšnoteikumi ir skaidri? Es domāju, ka eh, ar noteikumiem, kas ir izvirzīti banka atbalsts sniegšanai, viss ir skaidrs, taču e, tur varētu arī piemērot e, banka atvesļošanās regulas e, noteikumus. Vai banka ir izvērtējusi, kā tas ietekmēs situāciju? Atbilde. Paldies par diviem galveniem jautājumiem. Pirmkārt par kredītu. Divi pamat jautājumi, lai kredīta atkal plūstu pa Eiropu un arī pārrobežām, protams, maziem vietiem uzņēmumiem, ir banku savienība, un mēs pie tā strādājam, cik vien atvēram, kā jūs zināt. Es jums sākas no novembri, un tad eh, varēsim jau ķerties klāt pie nopietnām. Un tad Otrs priekšnoteikums ir ekonomiskā atkopšanās. Ehm, aizdevumi, kas nenes ehm, augļus, atkal tiek ehm, mm, ieviesti un ekonomikai atkopjoties, bankas tad risina tos temats, ar kuriem līdz šim tās mm, nenodarbojās. Treškārt mums ir nepieciešams atbalsts līnijas, ja saprot, ko es ar to domāju. Atbalsts līnijas, eh, lai iegūtu kredītus, kaut arī dažkārt bankas ir tā kā uh, izolētas, eh, var apstrādāt savus trūkums, tātad te ir daudz institīvu, kas nāk no komisijas un Eiropas centrālās bankas. Viņi strādā kopā ar Eiropas investīciju banku pie kredītprogrammām. Būtībā mm, valstīm ir iespēja piedalīties šai, izmantot šīs iespējas. Mm, dalībvalsts var izmantot šādu veidu instrumentus. Daudz jau tiek eh, darīts, taču ir nepieciešama šīs atbalsts līnijas. Divas pamatlietas ir Eiropas finanšu tirku fragmentācijas novēršana un kredīts ir jāvirs ne tikai uz uzņēmumu, bet arī pa Eiropu un tad arī ekonomiskā atvesļošanās par tiešo rekapitalizāciju. Es domāju, jūs jautājums bija, vai noteikumi ir skaidri. Nu, mēs priekšlikumu vēl neesam pabeiguši, taču, kā zinat, pagājušā gada jūnijā tika panākts, panākt vispār vienošanās tam ir, protams, darīšana ar to, ka bankas ir dzīvotspējīgas. Bankām ir jābūt sistēmiski atbilstoša. Mēs nefinansēsim bankas, kurām nav nākotnes. Ja valstis pašas var atbalstīt bankas, tad tām tas ir jādara tikai tās valstis, kas to nespēja, varēs izmantot tiešo pārkapitalizēšanu. Tad, kad tiešā pārkapitalizēšana ir pieejama, tad bankai, zinām, mērā ir jāpiedalās, lai arī tā riskētu, un tad ir noteikumi izpirkšanai, kas ir jāparaudz jau iepriekš. Tātad vēl ir detaļas, kas jāpārspriež, kāds būs ietvers, ir vēl viens, ir tādi daži elementi, par kuriem spriežam, taču esam jau finiša taisnē. Cerams, ka martā noslēgsim darbu pie tā, un tad varēsim jums pastāstīt par galīgiem detaļām. Tātad noteikumi vēl nav skaidri jautājums. Daudzi noteikumi jau ir skaidri, tie, kurus es pieminēju, par citiem vēl turpinās debatas. Paldies. Priekšsēdētāji. Uh, vecākie obligāciju turētāji, tas ir viens no pamatjautājumiem. Atbildi. Nu, tas atkarīgs no tā, kā izskatās bankas bilants. Ja jūs sakat, uh, ka tur ir jābūt vismaz 80% izpirkšanai, tad mēs domājam, cik liels tas apjoms varētu būt. Taču, ja ir 80%, tad tur iesaistīta arī obligācija turētāji. Sociāldemokrāta vārdā Anipodimatā, lūdzu. Paldies, Šaran. Priekšsēdētāja kungs. Es jums piekrītu. Tā jau ir Um, ekonomiskās atkopšanās pirmās pazīmes, un tomēr tāpat kā uzsverāt arī jūs, tāpat uzskata arī Eiropas parlaments un Eiropas centrālā banka, šīs uh, pazīmes uh, ekonomikas atkopšanās uh, ziņā ir tādas nedrošas, un ar to nepietiek, lai novērstu bāžas par ilgspēju, par uh, Eiropas Savienības un Eirozonas parādi ilgspēja. Tā kā jūs arī paši sacījāt, un mēs uzsveram, ka nepieciešama ekonomiskā izaugsme, kas mm, e, e, ekonomiska atkopšanās, kas nāk par labu izaugsmei, tad tomēr jāsaka, Spānijā Un Grieķijā ar vien viena trešdaļa no darba spējīgiem cilvēkiem ir bez darba. Es gribu uzdot jautājumu, vai jūs esat apmierināti ar to, kas notiek šajā līmenī, proti atkopšanās, stabilizēšana, apkarojot vēl nebijušas bezdarba līmeņus. Uh, Jūs priekšsēdētāji kungs runājat par Grieķijā, notiekuši arī pareizi sacīja, ka saskaņā ar Grieķijas valdības uh, datiem ir agrāk nekā paredzēts gaidāms primārais pārpalikums, gaidām, protams, ka aprīlī Eirostat to apstiprinās. Pamatojoties uz Eirostat eh, datu apstiprināšanu. Kādas, kāda ir alternatīvie risinājumi, lai risinātu Grieķijas eh, valsts parāda dzīvotspēju? Kamēr tas netiek atrisināts, tad ir bažas gan eh, valsts ietveros, gan arī ārvalsts investoru puses. Un vai jūsu izskatītās alternatīvās Grieķijas parāda ilgspējai varētu uh, iekļaut banku rekapitalizācija ar atpakaļējošu spēku, tas ir saistīts ar Pablo jautājumu. Otrdien jūs eh, ministru padomē par to spriedāt. Un vēl viens jautājums. Tātad, vai tas varētu būt viens no risinājumiem, kur jūs varētu izskatīt? Paldies. Thank you very much for your... Atbilde. Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai jūs esat apmierināts? Ne, neesmu. Es nedomāju, ka jeb kāds, jeb, jeb, kā kāds vispār varētu būt apmierināts, ņemot vērā izaugsmi, izaugsmi pamazām atkopis un patiesībā ātrāk eh, nekā mēs bijām garījuši, gaidījuši, tomēr eh, tas nav apmierinoši. Un, protams, ka man neapmierina augstais bezdarba līmenis, kas tajās valstīs nesamazinās. No ekonomiskā viedokļa to, protams, var gaidīt. Uh, ka pārvarot krīzi ar vienu paiet laiks līdz eh, atkops arī bezdarbs, līdz nodarbinātība palielinās. Līdz ar to tuvāko gadu laikā mums ir eh, spēcīga darba kārtība, lai padarītu Eiropu konkurētspējīgāk. Laba zīme ir tā, ka pastāv neliels potenciāls. Visi tie, kas apgalvotu, ka uh, Eiropas izaugs potenciāls tikai pusprocents, viens procents, uh, Es domāju, viņiem nav taisnība, jo ir secināts uh, citu valstu kontekstā, ka jūs rīkoties pareizi, pielāgojaties uh, tirgus uh, funkcijām, tad izaugsmi ir iespējami lielāka un mums jādara viss, lai to panākt. Runāju par Grieķiju. Kā jūs zināt, Eiro grupa ir nākos klajā ar paziņojumu 2012. gada novembrī. Uh, ka tad, kad tiks eh, panākts primārais eh, pāpalikums, ceram, ka Eurostat aprīlī to apstiprinās, un ja Grieķija eh, būs ievērojusi noteikumus programmas ietveros, kas bija izvirzīti līdz šim, tad skatīsimies uz parāda ilgspējību. Tad šī gada otrā jā, pusgada runāsim par Grieķijas programmas nākotni. Tātad būs jāizvērtē otrajā gada semestrī, vai nepieciešama vēl cita programma un kā tā izskatītos. Ir no Grieķijas dažas ļoti pozitīvas balsts, kas saka, iespējams otrajā pusgadā nemaz programma nebūs iespējama. Protams, ka mēs to labprāt gribētu tā redzēt, taču redzēsim, kāds lēmums varam pieņemt, eh, pamatojoties uz datiem, kas būs pieejami otrajā pusgadā. Runājot par alternatīvām, jūs minējat bankas. Grieķijas programmas banku puse pat labāk tiek īstenot. Grieķijas valsts banka ir panākusi kvalitātes pārskatīšanu un izturības testus Grieķijas bankām. Es domāju, vēl desmit miljoni ir eh, iezīmēti banku rekapitalizēšanai. Mēs skatīsimies, kā Grieķija veicas, un tad pamatojoties uz to, uh, nauda tiks piešķi bankām, lai tās rekapitalizētu. Vēlāk šī gada gaitā Eiropas centrālā banku un EBA īsten, Eiropas banku iestāde veiks uh, izturības testus Es domāju, Grieķija ir svarīgi, lai varētu finansēt e, jaunos uzņēmumus, e, ka ir pie, pieejams kredīts no banka puses, banks ir stabils, runājot par nākotni. Ir izšķiroši svarīgi, un tas attiec ne tikai uz Grieķiju, bet uz visu stratēģiju. Pēdējo gadu laikā mēs stingri uzsvērējam budžetu, stabilizējot budžets, lai nodrošinātu, ka nākotnē valsts atkal paši sevi varēs finansēt. Tagad šis uzsvars ir vairāk jāpārliek uz reformu pusi, strādājot pie konkurētspējas visās valstīs. Priekšsēdētāji, nekad nav jautājums vai atbilde īsi, kad ir runa par Grieķiju. Bet, nu labi, Silvija Aldis vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ka esat mūsu vidū, mūsu viesis, turpināšu franciski. Liels paldies! Paldies, ka sniedzāt mums iespēju kā rezolūcijas um, referentam uh, uzrunāt mūsu ministrs. Es saprotu, ka nebija viegli vienoties, taču domāju, ka mums ir mazliet vairāk apusē jāsaprot vienam otru šaubas. Līdz šim nav nu, panākt vienkārši lietu, ko mēs lūdzām. Padziļināts juridiskais pētījums. Mums rodas jautājums, kāpēc mums jāizdara e, izņēmums e, pret to budžetu, kas e, to procesu, kas paredzēts, kāpēc parlaments nebūtu jāiestājas šajā darbā. Pat labam mēs nezinām, vai tās ir juridiski prasības, pie kurām mēs esam strādām, vai arī tās ir politiskas prasības, jo ir ļoti grūti to visu panākt, strādājot kopā ar parlamentu. Es augstu vērtēju jūsu konstruktīvo lomu eirozonas, eirogrupas ietveros, aicinot jūs partnerus virzīties parlamentu virzienā. Taču, kā sacīja jūs priekšsēdētājs, pirmajā trialogā mums bija. Uh, iespējas, ka mūs vēlas iesaistīt, bet eh, šis pirmais dialogs, bet tikai vakar mēs zaudējam divus, divus uh, eh, mēnešus. Otkārt ir neliela problēma man ar to, ko padomu piedāvā uzticamības ziņā. Uh, Vakar bija publicēts neoficiāls dokuments no komisijas puses. Tur ir sacīts, kā padomu var pieņemt lēmumu vienā uh, nedēļas nogale, un to uh, tas mums ļoti labi pateikt. Es tūlīt pat pērku jūsu. Uh, jūsu nedēļas nogales uh, ideju, jo padomēji darbs eh, nedēļas nogalēs sāks eh, piekdienas pēcpusdienā un beidzas eh, trešdienas pēcpusdienā. Es labprāt gribētu, lai nedēļas nogala būtu tik gara. Tomēr spirdienas rītām jau lēmums tā kā būtu jāpieņem. Jūsu priekšlikumā ir paredzēta noregulējuma iestāde padomi, un tad man rodas jautājums, kā mēs nodrošināsim atbildības uzņemšanos. Kā mēs varam nodrošināt kontroli, ja mēs paši nezinām, kur ir tā iestāde, kas, eh, kas ir atbildīga par tādu svarīgu lēmumu, kā piemēram kāds banku iestādes slēgšana. For... Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Nevēlos pārāk detalizēti stāstīt eh, par sarunu gaitu, jo tās vēl turpinās, tas nebūtu pareizi. Uh, Un es domāju, ka vienotais nenogala mehānisms, protams, Grieķijas prezidentūras atbildība. Es uh, esmu atbildīgs par GCs pārvaldību uh, vienošanās ietveros. Jūsu jautājums, vai ir eh, juridiska, juridiska dabas problēmas vai politiska dabas problēma, ka netiek iesaistīts parlaments? Tas ir, tā ir juridiska problēma ne tikai no Eiropas legālās perspektīvas, bet arī no nacionālo konstitucionālo perspektīvu viedokļu. Un um, tas viss to padara vēl jau sarežģītāk. Tāpēc atklāti sakot, pārvaldības, ja starpvaldību vienošanās būs daļa no visa šī kopuma, bet es zinu, ka jūsu iespējas ir atšķirīgas, bet, nu, situācija ir tāda, kā nu, tā ir, un mums jādara viss. Tas bija mūsu jaunais nākošais jautājums, lai nodrošinātu, ka nedēļas nogal beidzas svētdien pulksten astoņos un lai lēmumu tik pieņemt efektīvi. Es domāju, tas bija pirmais princip, princips, kur minēja Ferreiras kundze, kad viņa piedalījās pirmdienas vakarā mūsu pārvaldību, starpvaldību konferencē. Pirmais lēmumi par banku noreglēm jāpieņem efektīvi un ātri. Tātad mēs esam pilnīgi gatavi strādāt ar parlamentu pie šī jautājuma, lai redzētu, vai mēs varam šo procesu padarīt efektīvāku un ātrāk, bet, nu, detalizēt es nestāstīšu, citāds jau te sāksies diskusijas. Es atzīstu, ka tā ir problemātiska lieta un Kā jau sacīja arī mani kolēģi, es domāju, ka te ir iespēja kaut ko uzlabot. Paldies. Tālāk no zaļo grupas jautājums. Paldies priekšsēdētāji. Saka Eits Kauta kungs. Mēs Šodien runājam par demokrātisko kontroli. Ārkārtas fonds ir jāpārbauda demokrātiskā veidā. Pirms šiem gadiem mēs vienojāmies par to, ka būs arī parlamentu uzraudzība un ir pat eh, starp institūciju nolīgums, SM, ārkārtas fonds un parlaments tad strādās kopā. Uh, bet šeit nekas nenotiek. Un mēs īpaši runājām par šo te sadarbības sfēru, lai varētu kontrolēt labāk. Tālāk gribētu runāt par eh, ūdens privatizāciju pirms nedēļas materializējās kāda iniciatīva, kuru cilvēks savāc milzīgu skaitu eh, parakstu pret ūdens privatizāciju, bet eh, tagad atkal ir runa par to, ka Grieķijā ir nepieciešams privatizēt ūdens apgādes uzņēmums. Nevajadzētu piespiest vai spiest kādu privatizēt. Protams, ir steidzamības situācija, bet spiest nedrīkst, un kā mēs varētu ievērot šīs pilsoņu iniciatīvas, un kā mēs varētu izvairīties no uh, obligātās ūdens uzņēmuma privatizācijas, teiksim, konkrēti Grieķijā. Tad vēl ir arī nepieņemami bezdarba līmeņi. Mēs vienkārši nevaram pieņemt, bet ko mēs ar to īsti domājam? Šonedēļ Euro, Eirogrupā un Ekofina ir diskusija par indikatoriem. Un atkal mēs ieklausamies sociālās Eiropas problemātikā. Jūs partija arī to atbalsta. Komisija e, piedāvā noteiktus rādītājus, ar kuru palīdzību vēlas izmērīt sociālās attīstības veiktspēju. Arī šeit ir tāds monitorings, un tas ir nepieciešams. Bet ko jūs darīsiet tieši Eirogrupas priekšsēdētāja kapacitātē, ko jūs varat darīt, lai sociālie indikātori tiktu ievērot, lai tie būtu labvēlīgāki? E, jo te ir jādara kaut kas praktiski, ne tikai jālasa kaut kādi secinājumi dokumenti. Paldies! Eikot kungs, es atbildēšu angļu valodā, lai būtu vieglāk visiem saprast. Jūs uzdevāt trīs jautājumus. Vispirms par demokrātisko kontroli ESM mehānismā. Uh, Jūs zinat, ka ESM ir pamatā starpvaldība instruments un tāpēc ministri un arī banku vadītāji līdz ar to atskaitīsies savos valstu parlamentos par saviem darbiem. Un, ja pareizi saprotu, Junker kungs, mans priekštečis, ir rakstījis arī parlamentam vēstuli, kur ir teikts, ka e, apņemās informēt par ESM darbību, apņems informēt parlamentu, darīt to regulāri un mēs vienmēr esam gatavi un arī spējīgi sniegt šo informāciju parlamentā par šī ESM mehānisma darbu, un nesen pavisam mēs esam rakstījuši ar vēstuli aicinot uz šādu sarunu. Bet, un galu galā arī es esmu šeit ieradies, un dažkārt ir grūti kaut ko uzzināt, kā jūs teicāt, bet tagad es esmu šeit, šodien esmu šeit, lūdzu, varat uzdot man jau kādu veidu jautājums. Par ūdens uzņēmumu privatizāciju tiešām ir šādi secinājumi, un Grieķijas programmā šī ūdens uzņēmuma privatizācija bija daļa no privatizācijas programmas. Neviens nav spiedis Grieķiju likt ūdens uzņēmumu šajā privatizācijas programmas kontekstā. Tomēr tam būs ļoti liela ietekme uz privatizāciju kopumā. Ir Grieķijā šāds plāns privatizēt uh, valsts uzņēmumus. Tas ir daļa no uh, parāda samazināšanas programmas, tas, lai iegūtu um, lielāku un spētu atdot kredītus. Un uh, ūdens uzņēmumu tātad privatizācija ir daļa no šī plāna Un šo plānu, plānu piedāvāja Grieķija pat ļoti bieži cilvēki jūt tādu vēlmu teikt, ka Eiropa ir vainīga visās lietās, bet tas tā nav šajā gadījumā. Grieķija pat to piedāvāja. Tālāk jums bija jautājums par sociāliem indikatoriem. Es pilnībā jums piekrītu, ka šis teksts, kas ir secinājumos, nav pārāk ambicios. Uh, Mēs tiešām gribam zināt, kāda ir mūsu darba sociālā ietekme un kāpēc, tāpēc, ka mēs gribam ņemt vērā sociālos aspektus, tad, kad mēs pieņemam lēmumus makroekonomiskās politikas jomā, tāpēc lūdzu saprotiet visu pareizi. Mēs tiešām gribam saprast, kāda ir sociālā ietekme, kas izriet no mūsu politikām, un mēs gribam ņemt to vērā eh, tālāk eh, man ir 50 sekundes vēl, turpina Ekauta kungs. Jūs zinat, ka Nīderlandes parlamentam nav veto tiesības sakarā ar ESM maksājumiem, bet Vācijas parlamentam tomēr ir tiesības balsot, un šeit ir demokrātiska problēma. Nav, tāpēc es tieši e, gribu redzēt vairāk šīs demokrātiskās kontrolas spējas. Tas ir daudz kaut kas vairāk nekā jūs ierašanās šeit jautājuma atbilžu sesijas laikā. Tātad kā uzlabot šo demokrātisko kontrolu? Lūdzu, ko jūs varat pateikt? To? Es nezinu, vai man ir laika atbildēji, bet es atbildētu šādi. Ja jūs domājat, ka Nīderlandes parlaments ļaus eh, pro, pro, pieļaus situāciju, ka programmas no ESM tiek E, pieņemts ļoti vietprātīgi, bet tā tas nav. Par šo tēmu ļoti bieži un ļoti izsmaļoši diskutē Nīderlandes parlamentā, tāpat par jebkuru Eiropas programmas e, dokumentu arī spriež ļoti detalizēti, un tā ne, tas nav viegprātīgi. Un ja pēkšņi man teiks, nē, no parlamenta mēs nepri, nepiekrītam šai, problēma, šai programmai, tad man būs ļoti liela problēma, un es nevarēšu to virzīt tālāk tā bija tāda papildus viedokļa apmaiņa, jo mēs ieslēdzam pulksteņa atskaitījums vēlāk, tālāk no goju grupas Jorgans lūdzu. Paldies, Šāron. Fragen? Man ir divi jautājumi. Es atvainojos, vai jūs varat aizsēt sadzirdēt? Tad mans pirmais jautājums attiecas uz uh, Vācijas konstitucionālās tiesas Karlsoē spriedumu. Uh, mans jautājums uh, jums ir šāds, kā jūs šo spriedumu vērtējat un uh, kā Eirogrupa kopumā to uzņem un jūs personīgi. Otrs mans jautājums attiecas uz Grieķiju. Anija Bodimata to jau tik apstiprināja, mēs jūtam pirmās pozitīvās zīmes un pasākumus. Vakar Vācijā ministrs Šoiblas sāka debates par to, vai Grieķija ir bankrotējusi. Uh, un vai tai vajadzētu apgriezt parādus. Mans jautājums ir, kāds ir jūsu personīgais viedoklis šajā jautājumā, ko par to domā Eirogrupa, un vai Eirogrupā šādi lēmumi ir pieņemti? Anija Podimata uh, izteicās diezgan pozitīvi, jūs arī izteicāties pozitīvi, tāpēc, manuprāt, šādas debates nav īpaši izpalīdzīgas, tāpēc gribu zināt, kāds ir jūsu viedoklis un Eirozonas kopējais viedoklis. Um, thanks very much. Uh, for... Paldies. Vispirms par uh, Kalzroju gadījumu. Es uh, tiešām sekoju šī lēmuma analīzei. Notiek tādas uh, debatas, lai interpretētu šo lēmumu. Es cik zinu, ši, ka viņi šo jautājumu nosūtījuši Eiropas kopienu tiesai un gaidīsim tiesas lēmumu no Eiropas Savienības tiesas. Ļoti žēl, ka notiek debates par šo instrumentu, kas ir ļoti liederīgs instruments, kas ir palīdzējis stabilizēt Eirozonu. Ļoti žēl, ka mēs turpinam debats par šo instrumentu. Tas ir viss, ko es varu teikt šobrīd, tomēr gaidām Eiropas Savienības tieslēmumu kādas tur vēl varētu būt spekulācijas par šo starp uh, lēmumu, kas nāk no Karlo, Karlo tiesas, es atstāšu to ekspertu ziņā. Par Grieķiju. Vakar par to stāstīja ļoti lielā uh, rakstā Handelsblatt uh, laikrakstā. Tātad tas ir vācu laikraksts, ļoti svarīgs um, dienas laikraksts par ekonomiskām lietām. Um, Viens, ko es gribu teikt, ka Grieķija nav bankrotējusi. Grieķija tieši otrādi šobrīd nāk ārā no krīzes. Pirmais pārpalikums, pirmie plusi ir parādījušies, ekonomiskās izaugsmes tempi tiek atjaunoti, tāpēc es negribētu runāt tādā tonalitātē par to, proti, ka Grieķijā ir bankrots, bet es noteikti izlasīšu šo Handelsblad avīzi, es zinu šādu avīzi, bet es neizlasīšu konkrēto rakstu. Did you want to come back? Jorgen, vai jūs vēl gribat kaut ko teikt? Nē. Tādā gadījumā turpinam un EFD vārdā Sampo runās. Terhokungs. Paldies! Sveicam šajā komitejā. Mēs esam runājuši jau ar jums par Grieķiju. Uh, jau vairākas reizes esmu saņēmis arī visu atbildes principā, bet varbūt nedaudz detalizētāk par sekojošo. Ir tagad tāds eh, vispārējs eh, koncepts, eh, ka Grieķijai joprojām būs nepieciešama kaut kāda palīdzība. Kā jūs lēšat šīs palīdzības apjomu, šī trešā izpirkuma pakete? Kāds šeit būtu mm, šis aptvērums? Un otrkārt, jūs runājat par trojkas sanāksmi, kas notiek šonadēļ, kādus rezultātus jūs sagaidat no tās. Paldies! Es tiešām nevaru jums pateikt, atbildēt, tāpēc, ka es nezinu Jūsu jautājums e, attiec uz nākamo atbalstu pēc šīs programmas beigām. Es pārsvarā strādāju ar šīs programmas pabeigšanu, kas ir jādara līdz gada beigām, un vēl šajā periodā ir jāatrisina vairāki uzdevumi. Vispirms ir veiksmīgi jāpabeidz esošais pārskata periods. Ļoti ceram, ka būs Eirogrupa pozitīva šī diskusija, un tā notiks marta mēnesī Tālāk jautājums, cik daudz naudas būs vajadzīgs nākotnē, te es jums nevaru dot atbildi, jo tas ir atkarīgs no parāda noturības analīzes, par ko mēs uh, debatēsim, mēs analizēsim ekonomiskās izaugsmes rādītājus, to dinamiku, un tad mums uh, nāksies atgriezties pie šī jautājuma šī gada beigās. Šī parāda noturība ir tāds jautājums, ka mums jāskatās, vai Grieķija spēja šo parādu apkalpot ilgāku laika periodu, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un kā ir ar trojkas misiju, ko jūs gaidat no šīs nākamās trojkas konfigurācijas sanāksmes? Man vienmēr ir jābūt ļoti uzmanīgam savos izteikumos Eh, kāpēc šī misija notiek tik ilgi, tas jau pats par sevi izsaka, ka ir problēmas. Es uh, saprotu, ka šeit ir sociāla, ekonomiskā un politiskā situācija savām grūtībām, Atenās. Tomēr mums ir jāiet uz priekšu, jādara visu, lai Grieķijas ekonomika, publiskās finanses atkal atgrieztos līdzsvarotā formā. Tātad šeit ir nepieciešams progress, turpināsies sarunas un svētdien un arī pirmdien un arī es tur piedalīšos, skaidrs, ka ir jābūt progresam līdz trojka atgriezīsies Eirogrupā, pretekdībā mums nav pamats rīcībai. Paldies tagad Karen, Korin Bortman Kola no EPP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Un gribētu jums pateikties Eirogrupas priekšsēdētāji kungs. Jūs esat strādājis ļoti nopietni pie vienotā noregulējuma mehānisma. Tagad Grieķijai ir mandāts un spēja meklēt risinājums politiskām problēmām, bet par trialogu, ja mēs turpināsim tādā garā kā līdz šim, tad mēs neko nepanāksim. Jūs ļoti diplomātiski izteicāties par iespēju kaut ko uzlabot, bet tas nav pietiekami. rezolūcijas iestādes izpild darbinieku sanāksmē tiek runāts par risinājumu. Jūs meklēsiet risinājumu, kā jūs teicāt, nākamo nedēļu laikā, bet šis jautājums ir jāsaskaņo ar starpvaldību no, nolēmumu vai līgumu ir nepieciešams finansējums, lai turpinātu darbus, un fondu savākšanai nepieciešami vairāki gadi. Tagad ir ļoti interesants uh, piedāvājums no EFSM kredīta ziņā, vai varētu šo fondu izmantot, vai jūs esat gatavi pētīt tā izmantošanu, vai tas varētu būt risinājums varbūt. Un tālāk ir vēl viens jautājums Jūs parādījāt lieliskas līderspējas. Mums ir sešpaka, divpaka, visādi citi fiskāli nolīgumi. Mēs esam aktīvi strādājuši, bet ko jūs gribētu vēl pārveidot, jo ekonomiskā pārvaldība ir tīpaši mikroekonomikas līmenī atkarīgi ir no Eiropas institīvām. Paldies, paldies par šiem jautājumiem. kad es saku, ka šeit ir iespēja uzlabot, ir telpa uzlabojumiem. Tas nav diplomātisks izteikums vien. Es uzskatu, ka lēmumu pieņemšanas jomā joprojām ir ļoti daudz iespējas lemt un uzlabot situāciju. Es nedomāju, ka jūs interesē mans personiskais viedoklis, drīzāk jūs interesētu ekofin vai eirogrupas domas. Uh, un man ir varbūt pāragri deklarēt šos atzinums. Bet ekofin debat debate bija publiski atvērta un pieejama. Esmu pārliecināts, ka jūs sekojāt šai diskusijai. Tad e, vairāki ministri izteica priekšlikumus, kā varētu uzlabot šo situāciju. Un tagad mums ir jāstrādā pie detaļām, jāmeklē attiecīgais atbalsts, strādājot citas starpā arī ar ekofinu. Par kredītu iespēju tad es kā Nīderlandes ministrs eh, lūdzu, lai šo iespēju izpēt ekofin sanāksmē, bet eh, ir, ir arī šī pārejas eh, fāze un ir nodalījumi fondā. Es zinu, ka parlamentam tas nepatīk, bet ja ir šī nodalījuma atsevišķi daļas pārejas fāzē, tad nacionālām valdībām ir arī jāsniedz garantijas kredīt līdzekļu izlietojumā. Tiešām šāda kredīta iespēja varētu piedāvāt kaut kādu risinājumu vai izēju no situācijas. Visbeidzot jautājums par ekonomisko pārvaldību. Es savā runā pirmdien pasvītroju, ka pamatojoties uz mūsu jau efekte, efektīviem instrumentiem, mehānismiem, mēs varētu tos turpināt izmantot un arī veicināt ekonomiskās reformas. Es aicināju izdarīt koordināciju arī šajā līmenī. Piemēram, tagad mēs visi strādājam pie pensiju reformām, tomēr šis darbs notiek ļoti fragmentēti, tomēr ir ļoti daudz, ko uh, kā tādu, ko mēs varētu mācīties viens un otra, mēs varētu paralēli kaut ko darīt un rezultāts būtu lielāks, apvienojot mūsu pūliņus. Šeit pastāv vairākas iespējas, kā to realizēt, piemēram, uh, ir veids, kā mēs tagad strādājam pie Banku Savienības. Šo te modeli varētu pārņemt un kaut ko līdzīgu izdarīt arī citos sektoros. Tas viss nostiprinātu ekonomisko izaugsmi Eiropā. Es cenšos runāt praktiski. Es domāju, pirmkārt, mums ir instrumenti, kas jau tagad ir mūsu rīcībā. Tie dod mums līdzekļus, kas, un ja tie ir efektīvi strādājot ar budžetiem, kāpēc mēs nevarētu izmantot tieši tos pašus jau esošos instrumentus un pielietot tos struktūra reformu jomā? Es domāju, ka mēs varētu tiešām ekonomiskā izaugsmē daudz ko panākt, izmantojot šādu ceļu. Labi, un tagad automārs nav ieradies, tad, tad nākamais uh, ir Feokungs arī no tautas partijas grupas. Paldies, Šāron. Es runāšu portugāļu valodā. Priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu jums pateikties un sveikt mūsu grupā. Es gribētu saprast no jums, kāda ir jūsu analīze par trojku sistēmas darbu, kāda ir jūsu secinājumi. Mums ir nepieciešams rast steidzīgas atbildes. Notikumu gaita liek mums rīkoties ļoti steidzīgi un meklēt risinājums ātri. Uh, bet, um, teiksim, kāda būtu jūsu attieksme pret šo trojku sistēmu un modeli, vai tas ir veiksmīgs, vai tas darbojas, ko jūs domājat par to? Un otrs jautājums. Ja jūs arī izprotat parlamenta bāžas, vai vismaz zināt par tā, vai būtu iespējams šodien at atrast Eiropas līmeņa risinājumu, kur nevajadzētu starptautisko valūtas fondu vairs iesaistīt. Principā tas tāds orientēts uz nākotni jautājumus, vai mēs varam Eiropas līmenī atrast paši šo atrisinājumu bez citu organizācijas piesaists. Vai Eiropas atbilde ir iespējama? kur būtu reakcija tikai un vienīgi no Eiropas institūciju puses. Paldies! Paldies! Par trojkas modeli runājot, es gaidu, kad tiks apstiprināts parlamenta ziņojums par trojku modeļu darbības izvērtējumu. Es saprotu, ka jūs um, marta plenārsēdē par to esat, esat ieplānojuši balsot. Trojks modelis un pieeja strādāt caur trojku krīzes laiku ka izraisījās dēļ akutās krīzes, bija nepieciešams steidzami finansēt valdības, jo finanšu tirgu to vairs nespēja darīt. Tika izveidota eiro solidaritātes sistēma, attiecīgie instrumenti, un šai procesā trojkas nozīme bija ļoti svarīga. Vienmēr tādā politiskā jomā ir jārunā par atbildīgumu, un šeit eirogrupa ir domājis par šo jautājumu. Un es negribētu īstenībā tagad apsūdzēt trojku modeli par ekonomiskām problēmām valstīs. Principā šīs grūtības ir radušās dēļ defektiem ekonomiskā pārvaldībā pirms krīzes. Otrkārt, visi pasākumi, kas tika realizēti programmu laikā, tie bija. Tie, tie bija iniciēti no Eirogrupas puses, Trojka nenāca klajā ar šīm iniciatīvām. Trojka vairāk attiecas uz pārunu vešanas modeli, un es uzskatu, ka tas bija labs modelis, jo tas noveda pie specifisku programmu izstrādāšanas bet vienmēr ir nepieciešama politiskā vadīšana, un to piedāvā Eirogrupa. Lūk, tādā veidā es redzu šo procesu vispārīgās līnijās, Es labprāt atbildētu arī uz specifiskākiem jautājumiem, bet runājot par nākotnes modeļiem, šeit pagaidām Eirogrupā nav parādījies tāds eh, vienots viedoklis, vai turpmāk palīdzību būtu jāsniedz tikai ar Eiropas institūciju palīdzību, kas varbūt ir iespējams nākotnē. Man personīgi ir jāizsaka savu pateicība Valūtas fondam Pasaules bankai par to, ka viņi piedāvāja mums savu atbalstu krīzes gados, varbūt ne tikai naudas izteiksmē, bet arī ar savām zināšanām, tāpēc es nebūtu tik ļoti kategoriski šajā ziņā, vai nākotnē valūtas fondam ir jāpiešķir kaut kāda loma. Ne, es nezinu, mēs varam debatēt, bet Eirogrupā tāda kopīga pozīcija šajā ziņā vēl nav izkristalizējusies. Šķiet, ka mēs nespējam vienlaicīgi skatīties gan sarakstos, gan arī mēģināt tikt galā ar pulksteni vienlaicīgi. Mēģināsim laboties. Tagad uh, sociāldemokrātu vienam uz trojkas uh, referentiem. Lūdzu. Paldies, Šarum, jūs man dodat vārdu īstajā brīdī. Uzklausot trojkas pārstāvi, ir izrādījies ka viņiem nav vienots priekšstats, viņiem ir e, strīdi, un uh, ir svarīgi tomēr Eiropā pieņemt lēmums. Tāpēc mūsu jums uzdodamie jautājumi kļūst vēl steidzīgāki. Un mums žēl, ka, ka jūs nereaģējāt uz mūsu piedāvājumu. Uh, ekon uh, komitejā spriest par trojkas ziņojumu. Tāpēc izmantošu iespēju jums uzdot trīs jautājumus, kas mums nāca prātā ceļojuma laikā. Runājot par Kipru, vai jūs varētu sacīt, kurš tieši Eirogrupas ietvaros uh, nāca klajā ar šo ideju uh, uzlikt nodokli mazajiem uh, depozītu veidotājiem, kam ir mazākā 100 tūkstoši eiro noguldījums. Labi, ka tas tomēr beigās netika pieņemts. Taču gribētu zināt, kurš bija idejas autors. Otrais jautājums attiecas ir, jūs sacījāt, ka īrija klājas labāk, tomēr mēs tikāmies ar īrijas eh, finanšu ministru Nunanu, kad mēs apmeklējām īriju, un viņš ministrs lūdzu klusumu zālē. Tātad Nunan kungs nāca klajā ar paziņojumu pārnest eh, Eiropas stabilitātes mehānisma īrijas uh, parādu. Un tad Bosas kundze piedāvāja to daļu parāda, kas uh, Tātad vārds sakot, neaprēķināt, eh, neierēķināt valsts parādu eh, tajā parādā, kas attiec uz banku. Tātad kā jūs vērtējat īrijas piedāvājumu un kāds ir risinājums, lai eh, parāds tomēr negultos uz nodokļu maksātāju? pleciem, jo savulaik nebija tāda mehaniska kā tagad. Tagad par Grieķiju atbildot arī Klītes kungam. Jā, skaidrs, ka Grieķija veltīja daudz centienu, lai panāktu primāro pārpalikumu, un viņa to panāks. Un tomēr Lagārdas kundze Financial Times laikrakstam paziņoja, un tāda arī starptautiskā valūtas fonda nostāja, ka šodien um, parāda apjoms ir 174. 175% no IKP, un viņi sacīja, ka mērķis ir 100, nevairāk par 122% no IKP. Eirogrupā Sturnaras kungs apstiprināja, ka pastāv debats, lai paplašinātu Grieķijas uh, parāda uh, termiņu un samazināt eh, procentu likmi, vai jūs varat apstiprināt, ka šāda ideja ir Eirogrupā un ar to tad arī uh, viss maniem jautājumiem, jo citādi jums nebūs laikus tiem atbildēt. Paldies. Um, Jā, jums ir patiešām ļoti plaši jautājumi, un man ir atlicis maz laika, lai uz tiem atbildētu. Jūs teicāt, ka es it kā nebraucu uz parlamentu runāt par trojku. Eh, jautājums par Kīpru tika uzdots pagājušo reizi, kad es biju šeit, vai arī iepriekšējo reizi, kad es biju šeit jūsu komitejā. Tātad skaidri šis jautājums, kurš deva šo priekšlikumu izņemt naudu. Es nezinu, vai to uzdeva Ekhaut kungs vai arī kāds cits deputāts no jūsu komitejas, un es sniegšu to pašu atbildi, ko toreiz. Man nav nekādu iespēju spriest par to, kurš teica ko un kurā sanāksmē, un es arī nezinu, vai tam ir kāda jēga. Uzskatu, ka tieši šīs pirmās sanāksmes rezultāti netika akceptēti, tie tika pat kritizēti, un pavisam īs pēc tam tika pieņemts vēl kāds lēmums, kas arī bija ļoti smags gan Kiprai, gan tās bankām. Bet es domāju, ka man ir jāaizstāv šie rezultāti, un es negribu iedziļināties uh, procesa sīkumos, tātad kurš teica un ko tieši. Šādu atbildes jau esmu sniedzis. Par īriju jums ir pilnīga taisnība. Var redzēt milzīgu parādu slogu, kas nāk no banku krīzes īrijā. Ja mums būtu bijuši pareizie banku palīdzības rīki tolaik, tad eh, situācija īrijā būtu pavisam savādāka vai izmantošana ar atpakaļ ejošo spē, spēku uh, tie, tie, tiešās rekapitalizācijas pasākumos ir iespējama. Šo iespēju mēs paturējām, taču pastāv pretrunīgi viedokļi, vai šāda izmantošana ar atpakaļojošu spēku ir ieteicama. Tāpēc es nevaru tagad minēt, vai tas jebkad notiks, bet mēs jūnijā par to runājām. Tātad tiešās rekapitalizācijas izmantošana atpakaļējošu spēku vēl ar vienu pastāv. Par Grieķiju, tad, kad mēs spriedām par esošās sistēmas pielāgošanu 2012. gada decembrī, tad uh, mēs eh, vienojāmies ar SVF par eh, dažādu pasākumu izmantošanu. 124% mm, bija paredzēti 2002. gadā. Tas bija tāds ilgspējīgs mērķis. Protams, ka tas varētu būt eh, augstāk, bet uh, mēs runājām par 124%, tātad 2022. gadā. Mēs eh, mēģināsim to pārreikināt, paskatīsimies, eh, kāda ir šo, šī mm, eh, ilgspējība, un, ja nepieciešams, balstoties uz pasākumiem, par ko mēs vienojāmies, mēs runāsim par šo jautājumu un mēģināsim atbalstīt Grieķiju arī turpmākajos pasākumos taču pašlaik es nevaru neko secināt, vai šis mērķis par kuru mēs vienojāmies ar SVF un pārējiem 2012. gada beigās, vēl ar vien tiek paturēts un tiek pildīts. Mums vajadzēs vēlreiz eh, šī gada laikā pārēķināt eh, parādu ilgspējīgumu. Paldies, tad tagad vēl viens līdzreferents trojkas jautājumos. Otmārs Karas. Es gribētu runāt par diviem aspektiem. Pirmām kārtām jūs jūtat, ka mēs saskaramies ar problēmām jūsu atbildēs tad, ja nav runa par eh, kopienas eh, regulētām aktivitātēm un pasākumiem. Vai nebūtu vienkāršāk teikt, ka uh, visas pašreizējās starpvaldību institūcijas un aktivitātes saistībā ar Eiropas projektiem un mērķiem tiek um, brīvprātīgi likvidētas balstoties uz uh, līgumu nosacījumiem. Ja šķiet, ka pašlaik mēs to visu darām balstoties uz kopienas tiesībām, mūsu priekšlikums būtu, lai trojka uh, pieņemtu jaunu formu, proti tā būtu tāda kā Eiropas valūtas fonds, balstoties uz kopienas tiesībām, tad mums nebūtu nekādu leģitimitātes vai kontrolas problēmu. Arī ar caurdzamību viss būtu kārtībā un atbildīgumu ziņā arī viss būtu pareizi. Otrs jautājums arī ir tāds apstrīdēts. Bezdarbs, par to mēs spriežam vienmēr ekonomikā komitejā, un mēs pieminam arī finanšu nodarījumu nodokli. Uh, Pētījums rāda, ka uh, 57 miljārdi eiro tiek zaudēti tikai tāpēc, ka mēs neesam šo nodiekli ieviesuši. Mēs gribētu likt priekšā šo nodokli ieviest, tā lai mēs varētu apkarot bezdarbu un veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Kāds būtu jūsu laika grafiks šo lēmumu īstenošanai? Paldies! Jūsu lūgums tātad saistās ar visiem starpvaldību projektiem un tā tālāk. Tātad, lai šie projekti tiktu brīvprātīgi pielāgoti kopienas metodei. Es nedomāju, vai tas ir izdarāmi. Kā Eirogrupas priekšādātājs es balstos uz noteikumiem, mm, kas mums tiek piemēroti, un tie ir starpvaldību noteikumi. Mēs kā ministri uh, uh, atskaitāmies dalību valstu valdībām. Kā jūs zinat, arī vismaz eh, divreiz gadā es ierodos uz jūsu komiteju. Bet, protams, tas ir daudz atšķirīgāk no kopienas metodas. Man ir jāstrādā saskaņā ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem. Jā, protams, Eiropas Savienība attīstās ilgtermiņā, bet kā priek Eirogrupas priekšādātājiem man nav nekādu iespēju brīvprātīgi izvēlēties citas metodas. Tas nebūtu pareizi. Par finanšu darījumu nodokli, cik tās saprotu, tad ir pastiprinātās sadarbības grupa, kur piedalās 11 dalībvalstis. Tās pašlaik cenšas eh, panākt vienošanos savā starpā par finanšu darījumu nodokli. Es nezinu, cik tālu šī vienošanās ir nonākusi, Es nepiedalos šajā grupā kā Nīderlandes ministrs un noteikti kā Eirogrupas priekšēdētājs arī ne. Tas Šis jautājums nav iekļauts ECOFIN grupas darba kārtībā. Mēs vēl ar vien gaidām šīs grupas rezultātus. Protams, es saprotu, ka jūs šī atbildi neapmierinās, bet es nec kā Nīderlandes ministrs, nec kā Eira grupas priekšēdētājs nepiedalos pastiprinātajā sadarbībā. Es nezinu, kādu tieši uh, skaitli jūs minējāt, bet uh, jūs minējāt miljārdus eiro, ko mēs zaudējam, tāpēc, ka mums nav finanšu darījuma nodokļa. Ekonomiski runājot, tas nav pareizi, šī nauda netiek tērēta, tā vienkārši neparādās ekonomikā. Protams, mēs varētu uzlikt nodokļus finanšu nozarē, iekasēt naudu un pēc tam izmantot to citās nozarēs. Uh, Mums būtu jāpaskatās, kādi būs pastiprinātās sadarbības rezultāti. Man nav nekādu iespēju atbild, sniegt plašāku atbildi, tāpēc, ka es nepiedalos šajā grupā. Paldies! Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Antolīns Sančes Presēdo. Lielas paldies! Tāds vispārīgāks jautājums sākumā, pēc tam konkrētākas lietas. Mums ir Eiropas komisija ziņojums, tāpat arī OECD ziņojums, un ko tad mēs šeit varam lasīt? Komisijas ziņojumā ir teikts, ka nākamo desmitgadu gai, gaitā pie, izaugsme būs 1%. Šī izaugsme būs zemāka nekā pirms krīzes, jebkurā gadījumā Eiropā klājas sliktāk nekā pārējās pasaules valstīs. Un 2023. gadā uh, Eiropa būs tikai trešā vietā aiz eh, ASV. Uh, Tiek teikts arī, ka algu pielāgošana neatainojas cenās. Tātad mēs redzam, ka ir bezdarbs, mēs redzam, ka, ka algas tiek pielāgotas, tātad samazinātas, bet eh, cenas nesamazinās. Un tā ir vislielākā problēma. ASV pārstāvju palātā ekonomiskajā komitejā tika runāts par to, ka bezdarba līmenis ir ilgspējīgs. Šeit mēs runājam par ilgspējīgumu zivsaimniecībā, nevis bezdarba jautājumos. Tātad mēs šeit uh, nedomājam par mūsu cilvēkiem. Neuzskatu, ka mēs varētu turpināt darboties tāpat kā pašlaik. Uh, krīze ir patiešām dziļa un uh, ienākumi netiek taisnīgi sadalīti. Tagad par Grieķiju. Grieķijai ir bijušas problēmas. Šķiet, ka Grieķija tagad cieš no hipotermijas, bet ja mēs cilvēku cieš no hipotermijas ielā, ievietojam leduskapī, tad mums ir jāuzņemas kaut kāda atbildība, tātad Eirozonai ir jāuzņemas atbildība. Tagad par Spāniju. Spānija un Īrija ir izpildījušas uh, visas prasības un pašlaik atrodas pēc programmas periodā. Uh, Kādi kontrols pasākumi ir paredzēti šajā periodā? Stabilitātes mehānisms. Es uzskatu, ka pats svarīgākais jautājums ir par eirozonu stabilizēšanu. Vai mēs sagatavosim uh, darba plānu, lai nodrošinātu, ka tas kļūst par kopienas mehānismu? Paldies! Par izaugsmi! Uzskatu, ka jums ir pilnīgi taisnība. Mēs nevaram akceptēt šo struktūrālo zemo izaugsmas līmeni Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mums neļaus risināt bezdarba jautājumus tādā laika periodā, kā mēs vēlamies. Mēs nevarēsim atrisināt arī valsts parādu jautājumus Eiropā eh, pietiekami laicīgi. Tas nozīmē, ka mums ir uh, vajadzīgas ambīcijas, lai nodrošinātu augstāku izaugsmas līmeni, un tas ir centrālais mērķis. Kā jau es minēju, Eirogrupā mums ir ļoti liela prioritāte piešķirta krīzes pārādības mehānismiem un arī budžetu sakārtošanai. Taču uzsvars vēlāk būs tomēr pakāpeniski jāpārnes uz izaugsmas darba kārtību, ko mēs darīsim, lai uzlabotu izaugsmi. Ļoti interesanti ir tas, ka mums ir potenciāls šajā jomā. Es neuzskatu, ka mēs esam izmantojuši visu, ko mēs varētu darīt. Taču tam būs vajadzīga mūsu ekonomikas pārstruktūrēšana. Protams, ka receptes būs atšķirīgas katrai valstī. Ir veikts diezgan daudz analīžu par to, ko katrai konkrētajai valstī būtu jāizdara, lai tiktu galā ar struktūrālā balansa trūkumu. Uh, Tika pieminētas vairākas valstis, jo īpaši Dienvidē Eiropā. Algas tiek samazināts, tāpēc, ka darba trūkst, bet cenas nesamazinās. Un tas tikai pierāda, ka tirgi, eh, produktu tirgi, eh, sektorālie tirgi nefunkcionē. Tātad, ja mēs samazinam ražošanas izmaksas, tām vajadzētu samazināt arī cenas. Ja tas nenotiek, tad tas nozīmē, ka tirgus nefunkcionē. Pastāv ļoti daudz iespēju uzlabojumiem. Uh, Uzskatu, ka mums vajadzētu būt daudz striktākiem un precīzākiem konkrēto valstu analīzē. Mums ir jāskatās, kur ir šīs uzlabošanās iespējas un kā mēs tās varam izmantot. Ļoti daudz, kas ir atstāts Nacionālo valdību ziņā. Un tikai tādi, ja šis efekts pārnesas tālāk uz monetāro savienību, tad komisija var iejaukties un aicināt darīt vairāk. Savā runā es to nosaucu par aizsardzības pieju, tātad uh, ja ir kaut kādas negatīva ietekme uz savienību, tad komisija var kaut ko darīt. Varbūt mums vajadzētu izmantot uzbrūkošāku pieju, mums vajadzētu pateikt, ka ir ļoti daudz problēmu, kas ir darbu kārtībā visās valstīs, tātad pensijas, darba tirkus elastīgums, uh, produktu tirgus atvēršana, kāpēc mums mēs nevarētu sastrādāties, lai nodrošinātu šo augstāko izaugsmas līmeni. Tātad, ko es gribu teikt? Ir ļoti daudz potenciāla, un mums nevajadzētu akceptēt šo zemo izaugsmas līmeni Eiropā. Nu, diemžēl vairs nevar atbildēt uz diviem atlikušiem jautājumiem. Tas tiešām rada problēmas, bet mums trūks laika, un tiešām mums vajadzētu turpināt strādāt. Bet jebkurā gadījumā Šķiet, ka Grieķija tiek pārstrādāta arvien vairāk. Herberts Dorfmans, kur gan viņš palika, tikko viņu redzēju? Ak jā, redz, kur viņš ir. Paldies, priekšādātāji! Jautājums par līdzsver trūkumu Eirozonā. Uzskatu, ka galvenais cēlonis šeit varētu būt atšķirīgās procentu likmes MVU visā Eiropā. Lieliem uzņēmumiem tas nerada nekādas problēmas, jo viņi atrod savu finansējumu vienalga kurā vietā starptautiskajā tirgū, bet tieši MVU uh, eh, izmanto nacionālos naudas tirgus. MVU, diemžēl, nav iespējams, teiksim, no Itālijas eh, mēģināt uh, dabūt kredītu Austrijas bankās, un šeit procentu likmes ir augstākas, un šeit es runāju tikai par 50 um, km attālumu. Tas rada ļoti lielu līdzsvaru trūkumu makroekonomikā, tos vajadzētu kaut kādā veidā mm, um, mēģināt uh, likvidēt. Es pavisam nesen prezentēju šos jautājumus, un šķiet, ka šie procenti pēdējo mēnešu laikā arvien pieaug. Es domāju, ka šo problēmu var atrast, varētu atrasināt diezgan vienkārši. Mēs varētu izveidot tādu kā Eiropas eh, kredītu iespēju, pašlaik tādas ne, tāda nepastāv. Š, tagad nav iespējas eh, ņemt kredītus citā valstī. Varbūt, ja mēs kaut ko tādu ieviestu, mēs varētu arī mazliet apkrot šo milzīgo līdzsvaru trūkumu. Ko jūs par to domājat? Paldies! Es pilnībā saprotu, ko jūs teicāt. Tātad te ir runa par fragmentāciju starp kredītu tirgiem, un iespējams, ka tā tiešām padziļinās, kā jūs minējāt. Nē, esmu redzējis konkrētus datus, bet problēma ir pavisam skaidra. Izveidot eh, vienotu kredītu tirgu, uh, tas varētu nākt pēc Banku Savienības izveidas pavisam automātiski. Uh, Protams, šīs atšķirīgās procentu likmes norāda uz ekonomiskajiem riskiem vai arī uz to, cik daudz kredītu konkrēta banka vai banku nozare var sniegt. Tātad eh, tie ir reāli ekonomikas jautājuma un tirgus riski. Dažas problēmas saistās vienkārši ar finansu sektoru sadrumstalotību Eiropā. Uh, un šos jautājumus varētu risināt ar Banku Savienību. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs e, to veidojam. Tātad mēs vēlamies stabilu, spēcīgu, bet arī vienotu finanšu nozari visā Eiropā. Vai jūs vēlējāties uzdot papildu jautājumu? Pavisam īsi, jā, jā, pašsaprotami, ka uh, procentu likmes ir sāstāmas ar ekonomisko situāciju. Uh, bet es pieminēju konkrētu piemēru, um, tad pavisam ne, ne, nelielā attālumā no robežas, dažas kilometras no robežas, uh, nav iespējams šim MVU doties uz otru valstēs robežas un saņemt kredītu tur. Hipotekāros kredītus arī iespējams varētu izņemt citā valstī. Uzskatu, ka šāds kopējs tirgus uh, Eh, tiks nodrošināts ar banku savienību, bet eh, šis kopējais tirgus varētu arī radīt eh, tādu lielāku konkurenci starp bankām. Well, you're right. Jā, jums taisnība. Daļai no banku, banku savienībai būtu vajadzīga vienotu, not, vienotu noteikumu grāmata. To mēs eh, vēl noteikti tik drīz neredzēsim, jo šeit vajadzētu pielāgot ļoti daudz tiesību aktu dalību valstu m, mm, likumdošanā. Gala rezultātā bankas darbosies pēc šiem vienotajiem noteikumiem, un eh, tādējādi mēs arī atrisināsim šās lielās atšķirības eh, starp valstīm. Paldies! Tagad sociāldemokrātu vārdu Leonardo Dominīča lūdzu. Es izteikšos angliski, lai būtu ātrāk. Daudzi noteikumi ir nepieciešami, lai konsolidētu atveseļošanās bažas Eiropā. Viena no šīm bažām ir saistīta ar Eirozonas ekonomikas sabalansēšanu. Vai jūs neuzskatāt, ka mums ir nepieciešams, lai lielā mērā samazinātos uh, lielie tekošā, tekošā konta pārpalikumi Ziemeļvalstīs, Vācijā, Skandināvijā, piemēram. Un vai jūs piekrītat tādam, iet, tādam ieskatam? Kāda veida instruments mēs varētu izmantot, lai šo mērķi panāktu? Atbildi. Es redzu, ka ir iespējams stiprināt pieprasījumu Eiropā saistībā ar iekšējo pieprasījumu dažādās valstīs, un tas patiesībā jau notiek, ja paraugāties uz algām Vācijā, kas nu jau pēdējos gadas paaugstinās. Iespējams, tas pats notiks arī Nīderlandē, vismaz dažās nozarēs, tad, kad atkopjas e, ekonomika, jūs zināt, manā valstī, krīzes pārvarēšana ir ielgus, tas arī paskaidro to, kāpēc e, algas nav pieaugušas jau vairākus gadus. Tā ir valstī. Un līdz ar to pieprasījums arī kļūst spēcīgāks Eiropā, katrā ziņā Eiropas ziemeļu valstīs. Es nedomāju, ka mums jāskata Eiropa kā nulles vinētāju spēle, ka varētu būt gaidām izaugsme dienvidu valstīs tikai tad, ja tādas nav ziemeļu valstīs. Domāju, nav pareizs šis ieskaits. Uh, Vācija visiem mums uh, gādā līdzekļus, uh, nodrošinot darbu Āzijā. Un uh, valstis uh, ārpus Vācijas uh, piedāvā uh, savas preces uh, Vācijai, lai tā varētu ražot uh, automobīļus un uh, un tad tālāk tas tiek eksportēts uz Āziju. Tad lūdzu izmantosim globālo tirgu mūsu kopīgais interesēs. Jā, bet eh, mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa, saka Dominīči kungs. Uh, sure to... Balas kundze, es nezinu, vai ir diplomātiski pareizi atbildēt eh, uz jautājumu, vai vajadzētu devalvēt eiro. Kā mēs to gribam darīt? kā tad ir līdzekļi. Pēdējais jautājums no Alde grupas Theodoros Kilakakis. Paldies priekšsēdētāju runāšu grieķu valodā. Es uzklausīju jūs sacīto priekšsēdētāju kungs par Grieķiju un jūs uz mani atstājat lielu iespaidu. Mums laikam jādzīvo kaut kur citur, jo mūsu pašu valstī privātai sektoru nogalina pārāk lielie uh, eh, aizdevumu procenti, bet uh, izdevumi valsts sektora vien palielinās. 2,3 eh, miljoni uh, iedzīvotāju. Uh, Grieķija nemaksā nodokļus. Viens uh, miljons mājokļu iedzīvotāji nemaksā par uh, elektrība. Puse no nodarbināto nemaksā uh, sociālojas fondos. Un pār par 20 tūkstošiem privātā sektora nodarbināto nesaņem savu algu, jo tā tiek aizskavēta. Jautājums ir šāds. Kā šāds uh, privātais sektors Grieķijā var tikt pārkrīzē 2013. gadā eksports e, nepalielinās, kaut arī viss gaidīja, ka tas palielināsies un algas e, pieaugs. Tad kā var gaidīt ekonomisko atkopšanos? Turklāt, ja vēl uh, ieguldījumi valsts sektorā uh, tika pieņemts lēmums, tiks samazināti, lai tā izveidotu primāro pārpalikumu, kas labi kalpos priekšvēlēšanu periodā. Paldies! atbildi. Es domāju, daži no jūsu pieminētajiem faktiem liecina par pamat problēmām Grieķijas valsts sektoru un arī privātā sektora darbībā. Nav iespējams eh, panākt veselīgu ekonomisku, veselīgo valsts finansējumu, ja nav godīgas, efektīvas nodokļu maksāšanas sistēmas, kurā katrs sniedz savu ieguldījumu nav iespējams panākt eh, efektīvu privāto sektoru, ja valsts sektoru, tad ja cilvēki nemaksā savus rēķinus, tā ir pamata problēma. Jautājums, kā pan darbot, strādāt ar cilvēkiem, kas nestrādā savus rēķinus. Visa ekonomika darbojas uz uzticēšanās principu, proti, ka cilvēki sniedz savu ieguldījumu, zinot, ka nodokļu sistēma darbosies. Šī ir Šie ir pamat jautājumi, kas ir jārisina, tie ir arī daļa no programmas un tie ir pats pats pamats. Ja tas neuzlabosies, bet es domāju, ka šie aspekti uzlabosies, piemēram, nodokļu iekasēšanas sistēmas jomā jau daudz ir darīts, lai panāktu, ka šī sistēma darbojas. Taču, ja šīs problēmas netiks atrisināts, tad, protams, tas ir šēslis eh, ekonomiskai atkopšanās iespējai. Uh, ieguldītājiem arī ir jāzina, kāda ir nodokļu sistēma Grieķijā. Viņiem jāzina, ka rēķinus apmaksās gan valdība, gan arī iedzīvotāji un citi uzņēmumi. Papildu jautājums. Bet viņiem nav līdzekļu, lai sektus rēķinus. Te nav runa par izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Cilvēkiem vienkārši nav naudas, lai to samaksā. Mans jautājums, kāpēc eksports nepieaug? Tas ir īsnais jautājums. Kā jūs paredzat izaugsmi, ja eksports nepalielinās? Think, uh, reasons... Es domāju, ka nesenais pētījums liecina par to, ka Grieķijas konkurētspēja pieaug un ka izaugsme atgriežas Grieķijai Tāpēc es būšu optimistiskāk noskaņās nekā jūs, taču tā nodokļu nemaksāšanas problēma pastāv. Jūs varat sasīt, ka cilvēki nevar sekt savus nodokļus. Jā, tas padaļai arī ir taisnība, tas attiec uz lielu iedzīvotāju daļu, taču ir arī tāda iedzīvotāja daļa, kas nemaksā nodokļus vienkārši tāpat vien vai nemaksātāja līmenī, kādā tie būtu jāmaksā. Un tas ir pamat jautājums katrai sabiedrībai, katrai ekonomiskai, lai tā darbotu ekonomikai, lai tā darbotu struktūrāli, ka visiem jāmaksā nodokļus. Tāpēc mēs atbalstām Grieķiju nodokļu sistēmas stiprināšanas jomā. Paldies. Paldies, tāpēc priekšstādātāji. Paldies, ka bijāt mūsu viesiši šajā ekonomiskajā dialogā. Mēs tālāk ķersimies klāt eh, balsojumam pēc dažām minūtēm. Es zinu, ka mums ir jāatrod balsošanas saraksts, jāorganizējas, tātad um, izdarīsim to un pēc tam tad mm, balsosim. Paldies! If members could uh, take their seats, then we can do a test vote. Lūdzu, pārbaudīsim balsošanas iekārtu darbību. Ieņemiet savas vietas, sākam balsot, pārbaudīsim, ka kartes darbojas, lūdzu nospiediet balsošanas pogu. Ja kādam nav balsošanas kartes, tad lūdzu paziņojiet. The voting is fair in this So we've got 35 plugged in, 34 have pressed their button. Tātad 35 ir balsojuši, 34 nospieduši balsošanas podziņu. Vēl gaidu, vēl. Ā, daži ir atturējušies labi, tātad 29 balsoja pār, 6 nezina. Labi, tad viss darbojas. 35 balsotāji kopumā. Sāksim balsot un pirmais Balsojums ir par Jorgo, jo, Jogo Feju ziņojumu pirmais grozījums. Yeah, yeah. 215. 215. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 23. par. Pret atturas noraidīts, 216 par, pret, atturas pieņemts, 217 par, pret, atturas noraidīts, 218 par, pret, atturas noraidīts, A kompromisa grozījums par, aktēm dalītais balsojums ar priekšstādā atvainojas pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts pieņems. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie B kompromisa par pret atturas pieņemts. Tagad C kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 283. grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 289. par pret šķiet, ka tad daži nesaprot, ko viņi dara. Vai man būtu jārīkojas mazliet Lēnāk, labi. 289. par. Against. Pret. Es atvainos. Sociālis rāda, ka viņi ir pār, tad, kad es saku, ka balsojam pret. Labi. Balsosim lūdzu elektrons, tad viss būs skaidrs. Es atvainojos. Tas ir mans grozījums. Es eh, netīšām šādi rīkojos. Es vairs vienalga neatceros, par ko tur ir. Es vairs nezinu, par ko jūs te balsojat. Beidzam balsot. Labi. Beig beigās pieņemts. E, e kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 292. ar mutisko grozījumu no referenta puses. Vai mēs visi piekrītam grozījumam? par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 50 par pret atturas. Šit, ka norādīts, pārbaudīsim elektroniski. 50. sākam balsot. Vēl viens nav nobalsojis. Nē, es maldījos. Šis grozījums ir pieņemts. Ļoti labi, ka pārbaudīja 295. par. Pret atturas pieņemts. 296. par. Pret atturas pieņemts. 297 par. Pret atturas pieņemts. 298 par. Pret atturas pieņemts. 51 par pret, atturas pieņemts, 299. par, against, pret, atturas noraidīts, 300 par, pret, atturas pieņemts, pārbaudīsim 300, sākam balsot. One more to vote. You're voting. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. 200, 22 eh, balss par, 15 pret, 301 par, pret, atturas. Es neredzēju sociālus balsojumu. Pārbaudīsim elektroniski. Ļoti grūti saprast balsojumu, ja jūs neceļat rokas. 301 grozījums sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 302 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 303 par. Pret. Atturas. Mm, esmu apjukus. 303 pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 303 grozījums. Sākam balsot. Thank you. Votes closed. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. 304. par. Pret atturas pieņemts. 305. par. Abstention. Pret atturas pieņemts. 306. par. Pret atturas noraidīts. Tagad pāriem pie G kompromisa. Jā, ko jūs gribat sacīt, lūdzu, Jorgu? Paldies! Es vēlos norādīt, ka bija mutiskais grozījums. Eiropas tautas partija balsos pār. Vēlos tikai norādīt, te ir runa par mutisko grozījumu. Ziniet, lūdzu, ka EPP balsos par. Thank you very much. Jūs paldies. G kompromiss ar mutisko grozījumu vispirms, kas par pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. So that means we can have... Tagad mēs pārējām pie 313. grozījuma par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu. 313. sākam balsot. Uh, 19, 19. 19 par, 19 pret, jā, tad noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Vai varbūt arī nē. 314 par, pret, atturas pieņems, 315 par, pret, atturas pieņems, 316 par, pret, atturas pieņems. 318 par. Pret. Atturas. Lūdzu, pārbaudīsim 318 elektroniski sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 19 par 19 pret, tātad noraidīts. 319 par pret atturas pieņemts. Jūri 8. atkrīt 320 par pret atturas noraidīts 53 par pret atturas pieņemts 321 par pret atturas pieņemts 54 par pret atturas pieņemts H kompromiss par pret atturas pieņemts, 50, I kompromiss par pret atturas pieņemts. 328. grozījums, es gan to neredzu, tiešām man tik tālu jāiet. Ak tā jā, redzu, kur tas ir. 328. par pret atturas noraidīts. 329 par pret against, pret, atturas. Pārbaudīsim 329. elektroniski sākam balsot. Three more to vote. Vēl trīs nav nobalsojuši, diviem vēl jānobalso. Vēl divas podziņas nav nospiesas. Beidzam balsot 18, 18, tātad noredīts. Ok, who knows? Kas zina, ko šīs divas nenospietās podziņas panāca? 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 330 par pret atturas noraidīts. 331 par pret atturas. Pārbaudīsim 331 grozījumu elektroniski. Sākam balsot. One more button if you... Vēl viens nav nobalsojis. Labi, beidzam balsot pieņemts. 332 par, pret, atturas, noraidīts. 60 par, pret, atturas, pieņemts. 333 par, pret, atturas. Pārbaudīsim lūdzu 333 elektroniski. Okay, Beidzam balsot. Pieņemts. 334 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 61 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9 jūri par. Pret. Atturas. Pieņemts. 335 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 336 par. Pret atturas noraidīts, 62 par, pret atturas pieņems, 337 par, pret atturas pieņems, 63 par, pret atturas pieņems, 64 par, pret atturas pieņems, 338 par, pret atturas pieņems Šī ir kombinācija. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. 338. Vēl diviem jābalso, vienam jābalso, beidzam balsot. Pieņemts. Trīs. Nē, pareizi atkrīt, saka priekšsēdētāji, līdz ar to. Tagad 341. par pret atturas. Noraidīts. 342 par pret pret. Pārbaudīsim lūdzu 342 elektroniski. Vēl trim jābalso, ja jūs esat paredzējuši balsot. Divi vēl nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 343. 343 par. Pret atturas. Pārbaudīsim 343. lūdzu. I'm closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 20 pret 3, 4, 4 par, pret, atturas pieņemts, 345 par, pret, atturas Pārbaudīsim 345. To man šeit bija norādīts, bet nu pārbaudīsim un sākam balsot. Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 346 par. Pret. Pārbaudīsim 346. Sākam balsot. Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 347 par. Pret. Atturas. Pieņems. 348 par. Pret. Atturas. Pieņems. J. Kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņems. Compromise K first. K. Kompromiss pirmā daļa par. Against. Pret. Atturas. Pieņems. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņems pieņemts. Compromise. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. Četrsimt trīsdesmit otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 433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 pret atturas pieņemts. Jūri 10 par pret atturas pieņemts. 439 par pret atturas pieņemts. 440 par pret atturas pieņemts mm, te bija tādi interesanti žesti, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad žesti bija interpretējumi atšķirīgi. N kompromiss. Kompromiss N, tad kas par, pret, atturs, pieņemts. Žanpau, jūs zaudējāt. Jūs pazaudējāt. You okay? Yeah. So... Jūs apmaldījāties, bet tagad atradāties labi. N kompromiss. Tagad mēs esam N... Otrā daļa mums ir balsošanas sarakstā. 446 tagad, kas par pret. Atturs. Noraidīts. 447, kas par pret atturs. Pārbaudīsim 447. Katru reizi, kad es kaut ko izsacinu, vienmēr tas nav pareizi, tāpēc labāk pārbaudīt. Vēl trim jābalso, ja jūs domājat balsot, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 16. 85. kas pār. Pret. Atturs. Pieņemts. 448. kas pār. Es atvainojos, tas atkarīt. Tad nākamais šķiet 150. Kas par? Pret atturs pieņemts. Šķiet 151. Kas par? Pret atturs pieņemts. 452, tas ir valodniecisks, 453, kas pār pret atturs Pārbaudīsim elektroniski 453. sākam balsot. Vēl diviem jānobalso. Beidzam balsot un ir noraidīts. O kompromis, kas pār? Pretaturs pieņemts. P kompromis, kas pār? Pretaturs pieņemts. Kompromis Q, kas pār? pret atturs pieņemts. Kompromiss R, kas par pret atturs pieņemts. 506 ir atcelt, atsaukts, tagad 507, kas par pret atturs. Pārbaudīsim 507 lūdzu. One more to vote. Vēl vienam jānobalso, beidzam balsot. That is carried. Pieņemts. 508, kas par? Tad tas ir identisks. Kompromiss S, kas par? Pret atturs. Pieņemts. 511, kas par? Pret atturs, pārbaudīsim 511. Pārbaudīsim 511. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 89. kas pār pret atturs. Noraidīts. 512. kas pār pret atturs. Noraidīts. 500, 512. Pārbaudam. Vēl diviem ir jānobalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 513. kas pār pret atturs noraidīts. 514. kas pār pret atturs pieņemts. 515. kas pār pret atturs noraidīts. 516. kas pār pret atturs noraidīts 90, kas par pret atturs. Vai mēs varētu pārbaudīt lūdzu 90. To? Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts, 507. pār pret noraidīts. 91. atcelt 518, kas pār pret atturs pārbaudīsim 518. To. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 519 atkarīt, 520, kas par pret atturs noraidīts. 521, kas par pret atturs pārbaudīsim 521. Vēl vienam jābalso, beidzam balsot.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 pret atturs noraidīts, 93 pār pret atturs pieņemts, 94, kas pār pret atturs pieņemts, 95, kas pār pret atturs pieņemts, 96 pār pret atturs pieņemts, 97 pār pret atturs pieņemts pieņemts. 526. kas par pret atturs noraidīts. 527. kas par pret atturs pieņemts. 528. kas par pret atturs jāpārbauda. 528. lūdzu sākam balsot. Vēl diviem jānobalso. Beigsim balsot. Pieņemts. Tagad 530. Kas par? Pretaturs. Pieņemts 531. Kas par? Pretaturs. Pieņemts 532 pār. Pretaturs. Pieņemts 533 pār. Pretaturs. Pieņemts 534 pār pret atturs pieņemts. Kompromiss T, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss U, kas par? Kur bija mutiskais grozījums? Jā, mums ir mutiskais. Vispirms mutiskais ar, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss V, kas par pretaturs pieņemts. 566, kas par pret attur. Pārbaudīsim 566. Tad pieņem. Šķiet, ka bija pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Tiešām pieņemts. 110. Tu, tur nevajag balsot. 111. Kas pār? Pretā turs pieņemts. 567. Kas pār? Pretā turs pieņemts. 568. Kas pār? Pretā turs noraidīts. 500, 112. Kas par? Pret. Atturs Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim 112. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Tiešām pieņemts. 14. Kas pār? Pret atturs. Pieņemts. 113. Kas pār? Pret atturs. Pieņemts. 570. Kas pār? Pret atturs. Pieņemts. 571, kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim 571. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 572, kas pār, pret, atturs. Pieņemts. Jūrijas 16. Kas par pret atturs pieņemts? 575. Kas par pret atturs pieņemts? 577. Kas par pret atturs pieņemts? 17. Kas par pret atturs pieņemts? 578. Kas par pret atturs pieņemts? 580. Kas par pret atturs noraidīts. 581 par pret atturās. Vai pārbaudīsim 581. Nobalsots pieņemt. 19 pret 17 jauna kombinācija. Tad 582. Kas par? Pret atturs Pieņemts. Kompromiss dubultvēkas par pretaturs. Pieņemts. 116. ar mutisko grozījumu, kas par pretaturs. Pieņemts. 117 ar mutisko grozījumu, kas pār pretaturs pieņemts. 586, kas pār pretaturs noraidīts.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 Noraidīts 590, kas par pret atturs. Noraidīts 591, kas par pret atturs. Noraidīts 118, kas par pret atturs. Noraidīts 119 pār pret atturā. 119 to pārbaudīsim. Pieņemts. Šķiet, ka bet pārbaudīsim, vai visi nobalsojušie, no, nu, beidzam balsot, tiešām pieņemts. Pirmais grozījums, kas pār pret atturs noraidīts, 120 pār pret atturs pieņemts, 121 pār pret atturs pieņemts, 122 pār pret atturs pieņemts Pārbaudīsim 122. sākam balsot. Šķiet, ka bija pieņemts, bet ir jāpārbauda. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot? Tiešām noraidīts. Tad 123. 123. Kas pār? Pret atturs pieņemts. 124. kas pār pret atturs pieņemts. Otrais ir atsaukts. 125. kas pār pret atturs pieņemts. 126. pār pret atturs pieņemts. 126. pār pret atturs pieņemts. 128 pār pret. Tas nav jābalso. Arī trešais nav jābalso. 129. Tagad kas pār pret atturas noraidīts 130 pār pret atturas pieņemts 132 pār pret pārbaudīsim 132. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, tas ir pieņemts. 134. kas pār? Pretaturas pieņemts. 135. kas pār? Pret. Atturs. Pārbaudīsim 135. balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 136. kas par? pret atturs noraidīts. Sastais, kas par pret atturs pieņemts. 137. par pret atturs pieņemts. 138. par pret atturs. Jāpārbauda 138. sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tiešām pieņemts. 139. pār. Pret atturs pieņemts. 140 pār. Pret atturs noraidīts. Kompromiss X. Kas par? Pret atturs pieņemts. Kompromiss 8. Par pret atturs pieņemts. 151. Priekšsēdētāji, jūs teicāt, jūs teicāt, jūs gribējāt teikt astotais grozījums, bet nosaucāt to par astoto kompromisu, vai mēs nevarētu vēlreiz iepriekšējo pārbalsot. Astotais grozījums tiešām, astotais grozījums, pārbaudīsim, kas par? Pret atturs. Pārbaudīsim arī elektroniski. Sākam balsot. Mēs astoto griez, grozījumu tagad balsojam. 147. arī tas tātad visi elektroniski balsojam, beidzam balsot, noraidīts. Tagad mums ir 148. Kas par pret atturs Pārbaudīsim arī šo 148. Vai viss nobalsojuši? Tas ir noraidīts. Tagad 149. kas pār retāturs pieņemts. 150. kas pār pret atturs pieņemts Pārbaudīsim, šķiet, ka bija pieņemts, bet ir jāpārbauda 150. Vai visi nobalsojuši, beidzam, noraidīts. 19 ir pret, 17 par. Y kompromiss, kas par pret atturs. Pieņemts. 151, kas par pret atturs nevar saprast ar tām rokām, kā ir. Pārbaudīsim elektroniski 151. Vēl diviem jānobalso, lūdzu balsojiet, beidzam balsot, noraidīts. 152. kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 153. kas par? Pret Pārbaudīsim. Es laikam nesaskatīju sociālistu grupas paceltās rokas lūdzu. Balsojam elektroniski. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 154. kas par pret atturs. Noraidīts 155, kas par pret atturs Pārbaudīsim 155. To lūdzu elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Kas par? Pret atturs. Pieņemts 156. Kas par? Nē, 157. Kas par? Pret atturs. Pieņemts Desmitais, kas par? Pret. Priekšsēdētāji, es atvainojos 158. ir rakstīts, ka nav ietverts Z kompromisā, bet manā ir rakstīts, ka ir ietverts, saka priekšsēdētāji. Ietverts vai neietverts kompromisā Z. Šorīt no rīta bija šī izmaiņa. mirklīti, atkal, bet vēlāk atkal ielikt sarakstā. Kā 18a jaunais apsvērumu punkts. Mēs par to balsosim, bet nedaudz vēlāk. Tas ir pievienots kādā citā sarakstā klāt. Lūdzu, nevaicājiet, kāpēc tas tā ir, bet balsojam par desmito grozījumu. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss Z. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts Un tagad mēs esam 158. grozīmē. Kas par 158? Kas ir par 158? Kas pret? Atturs. Pārbaudīsim 158. balsojot elektroniski. Jaunā vietā ir ielikt šis grozījums. Tas attiec uz apsvērumu 18a punktu. Balsojot ir noraidīts ar divu balsu pārsvaru. 160. kas par pret atturas noraidīts. 161. kas par pret atturas pieņemts. 162 par pret atturas noraidīts. 12. Tas ir atsaukts 163. kas par pret atturas. Pārbaudīsim 163. Vai visi nobalsojuši? 21 ir pār, tātad pieņemt 164, kas pār. Es atvainojos. Sofija. Varbūt mans saraksts nav pareizs. Bet man liekas 100 mēs par 159. nesam nobalsojuši, vai arī man arī ir kaut kāds cits saraksts. Manā sarakstā nav priekšsēdētāji. Jā, šis ir ietverts Z kompromisācijām redzot labi. Tas ir jauns saraksts. Šorīt no rīta tas ir tapis, tā man saka, un laikam daži deputāti rīcībā ir vecā versija. Mēs uzskatām, ka tas ir ietverts jau iekšā. Labi, tad atgriežamies pie 164. 164. kas ir pār? Pret atturs pieņemts 165 pār. Pret atturs noraidīts 166, kas pār. Pret atturs pieņemts 167, kas pār. Pret atturs Pārbaudīsim 167. To šķiet, ka bija pieņemts, bet jāpārbauda elektroniski 167. Vēl diviem vajadzētu nobalsot, beidzam balsot. Nē, tomēr nav pieņemts. Es vairs neizdarīšu savus minējumus. 168. Kas pār? Pret. Atturs. Pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 169. kas pār pret atturs noraidīts, 170. kas pār pret atturas noraidīts, 13. kas pār pret atturs noraidīts, 14. kas pār pret pret atturs pieņemts 171 pār pret atturs pieņemts 172 pār pret atturs pieņemts 15 pār pret atturs noraidīts 16 pār pret atturs pieņemts 173 pār pret pret. Pārbaudīsim 173. Beidzam. Pieņemts. Eh, tas bija likams 173 par ko mēs balsojam. Tagad 174. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 175 pār. Pret. Atturs noraidīts. 176 pār. Pret. Atturs pieņemts. 177 kas pār. Pret. Atturs noraidīts. 178 pār. Pret. Atturs noraidīts. 179 pār pret atturs noraidīts, 181 pār pret atturs pārbaudīsim 181. Tad tas bija 181. pieņemts. 180 atkrīt, 182, kas pār pret atturs noraidīts, 17 pār pret atturs pieņemts, 183 pār pret atturs pieņemts, 185 pār pret atturs pieņemts. 184 pār pretāturs pieņemts, 186 pār pret atturas pieņemts, 18. atsaukts, 187. pār pret atturas pārbaudīsim 187. elektroniski. Vēl vienam jānobalso, beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 17 pret 19, 188, kas pār pret uraidīts, 189 pār pret apturs noraidīts, 19 pār pret apturs pieņemts, 190 atkrīt, 191, kas pār pret noraidīts, 192 pār pret pretaturs noraidīts, 193 pār pretaturs noraidīts, 20 pār pretaturs pieņemts, 194 pār pretaturs. Pārbaudīsim 194 elektroniski. Vēl vienam ir jānobalso, labi, tagad beidzam balsot un pieņemts. 195. pār pret atturs noraidīts, 196 pār pret atturs noraidīts, 197 pār pret esmu apmulsusi, pārbaudam 197. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts 19 pret 17. 201. kas par? Par atturs. Noraidīts. 202 pār. Pret atturs. Noraidīts. 203 pār. Pret atturs. Noraidīts. 204 pār. Pret atturs. Pieņemts. 205 pār. Pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 205. Beidzam balsot. Man pieņemts. 206 pār pret atturs. Pārbaudīsim 206. Pārbaudīsim. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 207. kas pār pret atturs pieņemts. 208 pār pret pieņemts. 209 pār pret atturs pieņemts. 22 pār pret atturs pieņemts. 210 pār pret atturs pieņemts. 211 pār pret atturs pieņemts. 212 pār pret pieņemts. 213 pār pret atturs pieņemts. 214 pār pret atturs pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par grozīto tekstu. Vai visi? nobalsojuši 36 ir pār un neviens nav pret un neviens nav atturējies. Tagad par likumdošanas rezolūciju balsojam. Vēl vienam jānobalso, paldies. Un atkal mēs redzam 36 pār, neviens nav pret un nav neviens arī atturējies. Thank you, Sharon. Paldies. Es eh, gribēju tikai izteikt pāris komentāru. Esmu runājis ar ēnu referentiem un šķiet ir jūtama apņēmība, ka šim balsojumam ir jānonāk tūlīt plenārsēdē. sēdē. Šodien mēs komitejā nobalsojām, tas nozīmē, ka vajadzētu doties uz plenāru sēdi. Tad vajadzētu tad atsākt sarunas. Es gribētu arī pateikt pāris vārdu par komitejas tehniskajiem darbiniekiem. Viņi ir pateiku, paveikuši patiešām lielu darbu. Es vēlētos pateikties savam birojam, visiem, kas man palīdzēja. Īpaši gribētu pateikties Pablo. Es ar viņu sadarbojos, tāpat arī ar Aniju, Annu, Sofiju, Žanpolu, Evgenu. Es patiešām vēlētos teikt, ka šis rezultāts nebūtu bijis iespējams bez viņu ieguldījuma. Es uzskatu, ka mēs esam paveikuši labu darbu, un mūsu sirdsapziņa var būt mierīga. Šķiet, ka tūkojums bija mazliet atšķirīgs. Šķiet, referents vēlas nevēl, šķiet, referents teica, ka viņš nevēlas uzsākt sarunas pašlaik. On, on that, so Tas nozīmē, ka mēs par šo jautājumu neval, nu, tagad ne, ne, ne, nerīkosimies automātiski. Uh, un uh, uzreiz dosimies uz plenārsēdi, kur mēs mēģināsim atlikt galīgo balsojumu un atklāt sarunas. Tas nozīmē, ka mums nevajadzēs tagad balsot par sarunu atklāšanu, tāpēc, ka lūgums nav ticis izteikts. Tagad Pablo ziņojumi. Šķiet, ka šeit balsojums saraksts ir mazliet īsāks. Ja jūs balsosiet vienādi visu laiku, tad eh, viss eh, ies daudz ātrāk. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. grozījums, koš par pret atturas viss kārtībā, labā jāpārbauda tomēr. Šķiet, ka 33 cilvēki tikai vairs ir zālē. Beidzam balsot. Pieņemts. Es neredzēju, ka daudz balsota. 92. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 93 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, šķiet, ka cilvēki ir aizgājuši prom, un es īsti nezinu, kā tagad izskatās ar jauno cilvēku skaitu. Vēl vienam jānobalso, vai jūs balsojat? Labi, beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 16. Piektais grozījums, kurš par? Kurš par? Pret. Atturas Pārbaudīsim piekto grozījumu. Vēl diviem jānobalso. Vienam beidzam balsot. Pieņemts ar vienu. Šķiet, ka situācija būs sarežģīta šodien. 98. grozījums, kurš par? Pret Labāk pārbaudīsim. 98. pārbaudām. Vēl diviem jābalso, vēl vienam. Jūs nebalsojat. Un pret 16 ar viens balsu pārsvaru pieņēmām. 104. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 105. grozījums, kurš par? Pret pret atturas norādīts. 106. kurš par pret atturas norādīts. 107. kurš par pret atturas pieņemts. Labi, jāpārbauda 107. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 18 pret 15 balsis. 108. kurš par pret atturas noraidīts. 109. kurš par pret atturas noraidīts. 110. kurš par pret atturas noraidīts. 111. kurš par pret atturas noraidīts. B kompromiss ar mutisku grozījumu. Un man teica, ka tas ir jānolasa. Tātad jānolasa viss šis mutiskais grozījums. Te ir ielikti iekšā divi jauni vārdi. Jaunie vārdi ir immediately un cleared. Tātad debetkaršu darījumi ar karti nozīmē kartes maksājuma darījums, kas ir piesaistīts uh, tekošajam vai depozīta piekļuvis kontam, kurā darījums nekavējoties tiek ieskaitīts pēc tam, kad tas ir uh, apstiprināts. Tātad darījums ar priekšapmaksas karti ir debetkartes darījums. Nav iebildumu pret šo mutisko grozījumu, kurš pār pret atturas pieņemts. Telefons saruna mums mazliet traucē, man likās, ka tas ir komentārs par balsojumu. C kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 128. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 129. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 130. kurš par pret pret atturas noraidīts. Astotais grozījums, kurš par pret atturas labākajā pārbauda astoto grozījumu. Vēl diviem jābalso. Tagad tikai 32 deputāti ir zālē, vēl vienam jānobalso. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. kurš par pret atturas pieņemts. 136. kurš par pret atturas pārbaudīsim 136. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 17 balsis pret 15 balsīm. 9. grozījums, kurš par pret atturas. Labāk pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Atkarīt 16 pret 16. 137. kurš par pret atturas noraidīts. 139. kurš par pret atturas pārbaudīsim labāk 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 138. kurš par? pret atturas norādīts. 140. kurš par pret atturas norādīts. 141. kurš par pret atturas. Labāk pārbaudīsim 141. Vai viss nav balsojuši? Vienam vēl ir jābalso, ja jūs vēlaties to darīt. Es slēdzu balsojumu. Noraidīts. 142. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nejāpārbauda. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, 16 pret 16 atkrīt. Imko 16, kurš par? pret atturas pieņemts 143. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts 144. kurš par pret atturas noraidīts 145. kurš par pret atturas noraidīts Imko 17. kurš par pret atturas pieņemts 146. kurš par pret pret atturas noraidīts. 147. kurš par, pret atturas noraidīts. 148. kurš par, pret atturas pārbaudīsim. Neredzēju, kā daži balsoja. Es zinu, ka gribas sarunāties, bet, ja es neredzu kādu balsi, tad mums ir jāpārbauda. Norādīts 149. kurš par pret atturas noraidīts 150. kurš par pret atturas noraidīts 153. kurš par pret atturas noraidīts 151. kurš par pret atturas noraidīts desmitais kurš par pret atturas nešķiet pārbaudīsim desmito. Noraidīts. 155. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 154. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. D. Kompromiss. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Tagad e-kompromiss. Varam pāršķirt pat pāris lapas. E-kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 237. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 238. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 239. Kurš par? pret atturas pārbaudīsim 239. Vēl vienam jānobalso. Pieņemts. Divsimt četrdesmitais, kurš par pret atturas norādīts. 241. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 16. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot un noraidīts. 17. kurš par pret atturas jāpārbauda. Vēl diviem jābalso, ja jūs gribat to darīt. Vēl vienam jānobalso, beidzam balsot. Atkrīt 15 pret 15. 244. Kurš par? Pret atturas jāpārbauda. Vai viss nav balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 17 pret 15. 18. Kurš par? Pret. Atturas. Jāpārbauda 18. Beidzam balsot, tas atkrīt 16 pret 16. F kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 250. kurš par pret atturas noraidīts. Imko 26. Kā? Kāds var būt, ka tas atkrīt? Sekretariāts arī ir noguris. Imko 26 mums ir jābalso, kurš par pret atturas pieņemts. 251. kurš par pret atturas. Labāk pārbaudīsim 251. Nav viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts tikai ar vienu balsi.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 Pārbaudīsim 261. Pieņemts. 263. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 264. Kurš par? Pret atturas. Man ir jāpārbauda 264. Visi nobalsojuši. Pieņemts 265. kurš par pret atturas noraidīts. 268. kurš par pret atturas pieņemts. 267. Nē, nē, es atvainojos. 268. kurš par pret atturas noraidīts. 269. kurš par pret atturas noraidīts. 271. kurš par pret atturas noraidīts. 270. kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss FA pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. 21. kurš par pret atturas pieņemta Pārbaudīsim 21. šķiet, ka norādīts, bet jāpārbauda. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. Patiešām norādīts. Nimko 29, kurš par pret atturas pieņemts. 278, kurš par pret atturas norādīts. 22, kurš par pret atturas pārbaudīsim 22. Lai visi nobalsoši, lai vienam jābalso, beidzam balsot. Noraidīts 23, kurš par pret atturas norādīts. Labi, pārbaudīsim. Tiešām noraidīts. Tas nozīmē, ka mums jābalso par 283, kurš par pret atturas noraidīts. 284, kurš par pret jāpārbauda 284. Pieņemts. 24. kurš par? Pret. Atveras. Jāpārbauda 24. Norādīts. 25. kurš par? Pret atturas jāpārbauda 25. Pārbaudām 25. Noraidīts ar divām balsīm. 291. kurš par pret atturas noraidīts. 292. kurš par pret atturas norādīts. Tagad G kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 298. kurš par pret atturas norādīts. 299. kurš par pret atturas pieņemts. 300. kurš par pret atturas norādīts. Imko 31. Kurš par? Pret. At, nu, labāk jāpārbauda. Beidzam balsot. Norādīts. Imko 32. kurš par, pret atturas pieņemts. 301. kurš par, pret atturas Noraidīts. H kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 34 imko, kurš par, pret, atturas pieņemts. 3, 305, kurš par, pret, atturas pieņemts. 35 imko. Vai tas atkrīt? Labi, nē, tas atkrīt. 27. kurš par? Pret atturas pieņemts. 308. kurš par? pret atturas pieņemts. I kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 316. kurš par pret atturas noraidīts. 318. kurš par pret atturas noraidīts. 317. kurš par pret atturas pārbaudīsim 317. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot, atkrīt 16 pret 16. G kompromiss, kurš, J kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. K kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 33. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 34. kurš par pret atturas jāpārbauda 34. Pieņemts. 35. kurš par pret atturas pieņemts. Imko 2, kurš par pret atturas pieņemts. L kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. M kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. N kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. O kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. P kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums, kurš par, pret, atturas, man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Patiešām pieņemts. 61. kurš par, pret, atturas, norādīts. 62. kurš par pret atturas šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Vai viss nav balsojuši, vēl vienam jābalso, beidzam balsot. Jo tiešām norādīts. 63. kurš par pret atturas pieņemts, 64. kurš par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 65. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 68. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Bet pārbaudīsim. Kaut gan zinu, ka bija pieņemts. Voted, and I was right, yes. Patiešām bija taisnība pieņemts. Mm. Q kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7 imko, kurš par, pret, atturas, pieņ... noraidīts. Otrais, kurš par, pret, atturas, labāk jāpārbauda otrais. Atkrīt 16 pret 16. 70. kurš par? Pret Atturas. Norādīts. 71. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 72. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 72. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkrīt 16 pret 16. 73. kurš par? Pret atturas noraidīts. Trešais, kurš par? Pret. Pārbaudīsim trešā. Noraidīts. 77. kurš par? pret atturas noraidīts 78. kurš par, pret atturas noraidīts imko 8. kurš par, pret atturas noraidīts R kompromiss kurš par, pret atturas pieņemts 83. kurš par, pret Īsti nesaprotu. Pārbaudīsim 83. Pieņemts. Imko 9. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 84. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. Tagad elektroniski balsosim par tekstu ar grozījumiem. Vēl diviem jānobalso, ja jūs gribat to darīt. Beidzam balsot. 26 par un neviens nav pret un 5 atturējušies. Un tagad par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. 25 par 3 pret un nu, 2 atturas. Thank you, Sharon. First of all, I would like... Uh, Pablo, uh, Paldies, Šarona. Pirmām kārtām es gribētu pateikties uh, manam kolēģim Diego, viņas, viņa asistentam. Uh, manam birojam, jo īpaši Salvaro, kurš bija iesaistīts eh, šī ziņojuma gatavošanā. Tāpat arī gribētu pateikties sekretariātu pārstāvjiem, kas paveic izcilu darbu, un paldies arī ēnu referentiem, ar kuriem bija prieks sadarboties. Marino, Ešlija, Sofija, Jurgens. Šķiet, ka esmu pieminējis tagad visus. Mans priekšlikums būtu balsot plenāru sēdē tā, lai mēs varētu paust parlamenta nostāju. Paldies! Tāpat kā attiecībās pārējiem ziņojumiem, arī šis ziņojums iet uz plenārsēdē automātiski. Mums nav jābalso par sarunām. Un mēs vai nu atliksim vai neatliksim galīgo balsojumu atkarībā no mūsu tālākajiem lēmumiem. Tagad pievērsīsimies kam citam. Mums ir paredzēts vēl viens balsojums, un tas ir atzinams par banku iestādi. This is the discharges. So, kompromiss ir budžeta izpildu pieņemšana. A, kompromiss. Vai esam gatavi? Kas par? Pret, atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret. Mm, nav saprotams. Balsosim elektroniski varbūt. Yeah, we, we're, we're on... Balsojam par otro grozīju. Te ir pārāk daudz trokšņa. This is the IOP. Please, please. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, vai jūs varētu pastāstīt, par kur atzinu mēs tiešām balsojam? Jūs to skaitu nepateicāt. Priekšsēdētāji pateicu, ka, bet nu labi, nomierināsimies mazliet. Tagad balsosim par Aupa priekšsēdētājs. Kādas, par kādu ziņojumu mēs runājam? Par kuru mēs balsojam? Priekšsēdētājs, vēlreiz. Mēs balsojam par Eiropas apdrošināšanas nāroda pensiju iestādi vispirms. Nu, nav tik viegli saprast, par ko īsti runa. Tad visiem tagad ir zināms AOPA, jeb Eiropas apdrošināšanas un arodu pensiju iestādi. Sāksim tad vēlreiz, lūdzu no pašsākuma. Tātad A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais pāns par pret atturas pieņemts. BC kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par against pret atturas noraidīts. Kompromiss E par pret pret atturas pieņemts. Tagad varam balsot par visu grozīto tekstu kopumā. Lūdzu, darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Voted, Vēl viens nav nobalsojis, beidzam balsot. 24 balss par, 3 atturējās, neviens nebija pret. Liels paldies! Tagad nākošais. Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi, jeb ESMA, angliski. A kompromiss par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Orģinālais teksts, trešais pants par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pie noraidīts. Ordinālais teksts, sestais pants par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Un nu, tagad galīgais balsojums elektroniski lūdzu. Vote, vēl divi nav nobalsojuši, viena vēl jānobalso. 24 balss par, 3 atturējies, neviens nebalsoja pret. Un tagad balsosim par Eiropas banku iestādes ziņojumu par A kompromiss pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Orģinālais trešais pants par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas noraidīts, E kompromiss par pret atturas pieņemts, un galīgais balsojums elektroniski lūdzu. And that's 22. 22 balss par 3. Atturēs neviens nebalsoja pret. Paldies! Un vēlos jums atgādināt vispirms, ka vēl ir vienotais kopīgais balsojums kopā ar Libie komiteju. Divi stāvus augstāk, 12.30. Paņemiet līdz savus gadus un nākošā ekon sanāksme ir pirmdien 24. februārī pulksten 19.30. Jan 4 Divi Q telpā 12.30 ir kopīgais balsojums ar citu komiteju un nākošā sanāksme ir Strasburā 24. februārī 11.30. Lielas paldies un paldies par uh, grūto balsojumu!